would have thought so. Okay, colleagues. Labi, kolēģi. Vai es varētu sākt sanāksmi? Mums eh, šodien ir divi prezident, divas prezidentūras par vienu cenu. Pirmkārt, Grieķijas prezidentūra jo viņiem ir jūrlietu uh, kuģniecības ministrs Varviciotis kungs. Un tad mums ir arī infrastruktūras ministrs, kas ir Kohīdis kungs. Un vispirms es vēlētos iepazīstināt jūs ar eh, Varviciotis kungu, kurš ir Grieķijas kuģniecības jūrniecības un Egejas jūras lietu ministrs Grieķijas prezidentūrā. Un esat veidus Atēnu juri, universitātes juridisko fakultātu un Harvārdas starptautisko lietu pagājušajā gadā kļuvāt par Grieķijas kuģniecības un jūrniecības ministru. Ministra kungs vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji, liels prieks šodien būt šeit ar jums kopā. Jūs zināt, ka Grieķija pārņēma prezidentūru ļoti kritiskā brīdī. Uh, Eh, pirmkārt finanšu krīzes laikā un otrkārt arī Eiropas parlamentam. Šis ir tāds kritisks brīdis, jo eh, faktiski mums te ir tikai puse no parlamenta sesijām mūsu prezidentūras laikā, un tāpēc mums ir krietni jāpasteidzas, lai nobeigtu nenobeigtās lietas, un daudzas no šīm lietām ir jau krietni, tā teikt, pie, izaugušas. Pie dažām mēs strādājam, tātad parlaments strādāja pāris gadus, tā kā es ceru, ka mēs arī varēsim kā plūkt kādus mūsu sadarbības augļus. Kā prezidentūra mēs eh, sagaidām sadarbību ar parlamentu un uzskatām, ka parlamenta paveiktais darbs Mm, kā arī parlamenta deputātu komentāri par sagatavojamo likumdošanu ārkārtīgi svarīgi prezidentūrai, lai varētu rast uh, kopsaucējus uh, padomē. Parlamenta deputātu teiktais vienmēr jāuzņem ļoti nopietni, jo Viņa komentāri pauž eh, dažādus eh, sabiedrības viedokļus par šiem te eh, apspriežamajiem jautājumiem. Nu, sākumā vēlētos teikt dažus vārdus par to, kādēļ Grieķijai šeit ir tā teikt divas prezidentūras šajā komitejā, divi ministri. Esmu kol, strādā kopā ar savu kolēģi Kristohoidis. Mēs esam jūras nācija Un. Development, but also our uh, Par cik mēs atrodamies pie jūras, un arī mūsu kultūra lielā mērā ir saistīta ar jūras vidi. Un tieši tādēļ mums ir īpaša ministrija, kas nodarbojas ar visām lietām, kas ir saistīts ar jūru, ar kuģniecību, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, gan Grieķijas, gan Eiropas tautsājumniecībai. Un e, tirzniecība pa jūru sastāda ievērojamu daļu no visas mūsu ārējās tirzniecības, enerģijas resursi nāk pa jūru, un imports un eksports nāk pa jūru. Nu, lūk, un tā kā Grieķijai, Grieķ, Grieķijai ir arī viena no lielākajām flotēm Eiropā. E, mums, protams, īpaši ir jāstrādā pie jūras tiesniecības jautājumiem. Grieķijas kuģu reģistrs e, šobrīd tajā ir reģistrēti pāri par 1500 kuģiem, Un tie ir 15% no pasaules flotas un 40% no Eiropas flotas. Tad mēs esam starptautisks spēlētājs skudniecībā. Un Grieķijai ir īpaša interese tirzniecībā pa jūras ceļiem un mēs vēlamies sniegt vēstījumu visai Eiropai un arī parlamentam, ka mums nevajadzētu pazaudēt kuģniecības nozari, lai tā nepārvietoties uz cit, nepārvietotos uz citām pasaules daļām. Mums ir jāsaglabā Eiropas kuģniecības konkurētspēja. Un tagad tas ir viss svarīgākais aspekts, jo Eiropa visumā iegūs no tā, ka tās eh, reģistros eh, ir kuģi, ka kuģi pa visu pasauli zem dažādējas valstu karogiem vēd dažādas kravas un pasažierus. Tā kā mums vajadzētu veidot reģionālo politiku tādējādi, lai tā aizsūtītu no Eiropas. Tādējādi, lai mēs nepārvietotu kuģniecības industriju no Eiropas krastiem uz citām pasaules vietām. Tā kā mums ir svarīgi joprojām būt visievērojamākajai Eiropa, tātad jūras lielvarē visā pasaulē. Mūsu prezidentūra ir viens no svarīgākajiem jautājumiem un varētu teikt arī viens no pīlāriem, uz kur mēs balstām savu prezidentūru, ir šis jūras pīlārs, tātad tas mums ir vissvarīgākais. Tas ir saistīts gan ar finanšu jomu, ar eirozonas stiprināšanu, kā nodrošināt izaugsmi un darba vietas, imigrācijas jautājumi. Un jūra kā tāda, jau mūsuprāt, zilā ekonomika ir viena no tām, kam ir milzīgs eh, potenciāls izaugsmai un jaunu darbietu radīšanai. Un zilā ekonomika šobrīd pārstāv 5,4 miljonus darba vietu un aptuveni pus triljona ir izaugsma šajā sektorā ik gadu. Un mūsuprāt šī horizontālā tematika, mm, kas eh, sasaistīsies ar visām prioritārijām eh, darbības līnijām - migrācija, robežas, nodarbinātība, konkurētspēja, nu un jūras politika, protams, pat par sevi, transporta politika, eh, migrācija pa jūras ceļiem, mūsu okeānu jūru drošība. Lūk, visi šie aspekti ir jāpārvērš par prioritāti nākamajos pāris mēnešos, lai norādītu to, kāda ir ES interese par šo mūsu ekonomikas daļu un cik tā ir nozīmīga mūsu sociālajai un arī valsts ekonomikas attīstībai. Atļaujiet man teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eh, viss tas darbs, ko jūs esat paveikuši, ir ļoti svarīgs, un Simpsonkungs pie tā ir labi pastrādājis, lai virzītu uz priekšu jautājumus, kas saistīti ar jūras drošību, kā arī jaunās um, regulas par kuģu aprīkojumu. Un regula par EMSU finansējumu eh, tām jomām, uz kurām mums ir jākoncentrējas. Mums šeit vajadzētu rast eh, kopsaucējus ar padomi, un komisija, lai varētu virzīties uz priekšu, lai mūsu jūras būtu tīras, lai mūsu kuģi būtu moderni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tādai eh, jūras nācijai kā mēs. Un tādēļ mēs vēlētos jūsu atbalstu šajā jautājumā. Mēs lūgtu, lai parlaments sadarbojas ar mums. kādu citu lietu, uz ko mēs koncentrēties, kā pastiprināt mūsu sadarbību ar IMO starptautisko jūras organizāciju. Eh, padomē tā ir viena no mūsu priekšrocībām. Mēs vēlētos pietuvināt IMO Eiropas Savienībai, lai mums būtu lielāka eh, viendabība un saskaņotība eh, visos tiesību aktos, kas ir saistīta ar jūru. Piemēram, OpenSeas ir ārkārtīgi svarīgs, eh, atklātās jūras ir ļoti svarīgas Eiropas Savienībā kuģniecībai. Esmu par to informējis komisiju un arī priekšsēdētāju, un mēs aicināsim IMO piedalīties uh, maijā Atenās ārkārtas uh, Eiropas padomas sēdē, kur mēs spriedīsim par to, kā mēs varam paplašināt sadarbību ar, starp mūsu organizācijām. Tālāk runājot par e, likumdošanas priekšlikumiem jūlietu jomā. Mēs cenšamies, centīsimies panākt progresu un centīsimies panākt vienošanos pirmā lasījumā par virkni no uh, tiesību aktiem. Vispirms, kā es jau minēju, mēs vēlamies beigt uh, uh, neformālos trialogus par uh, kuģu uh, aprīkojuma direktīvu. un ieviešanas mehānismu eh, re, regulējošā eh, ietvara vienkāršošanu starptautiskās jūrlietu organizācijas eh, prasību ieviešanu un centimies nodrošināt to, lai tas viss tiktu ievies harmonizētā veidā, kas attiecas E, jūras drošības aģentūru un e, darbībām, kas ir saistītas ar piesārņojumu no kuģiem un naftas un gāzes platformām jūrā. E, arī šo tiesību aktu domājam pieņemt pirmajā lasīmā. Mēs saprotam, cik svarīgi ir nodrošināt jūras drošības aģentūras darbu un mēs darīsim visu, kas mūs, mūsu spēkos, lai mēs pabeigtu darbu pie manis minētiem tiesību aktiem. Saprotot to, ka ir nepieciešama uh, labāka vide jūrās, mēs strādāsim ar padomu pie regulas, kas veidos sistēmu kas nodrošina sistēmu tirgus pieejai uh, ostu pakalpojumiem ar lielāku finansiālo caurskatāmību. Un, nu, tātad, jā, protams, mums ir mērā jāpārskatās, kā darbos mūsu ostas, bet kā parlamenta deputāts es zinu, ka mm, šie reizēm ir ļoti pretrunīgi jautājumi, un tādas e, pretrunīgas jautājumas priekšvēlēšanu nu, periodā parasti ir grūti cilāt, bet kā prezidentūra mēs centīsimies e, nu, rast tādus kopsaucējus šajā jomā. Un prezidents tur pievērsīs īpašu nozīmi procedūrām padomē kas ir saistīti ar tiesību aktu testa uzlabošanu, eh, kas nodrošinātu vienotā tirgus glūdu darbību, kā arī radot eh, drošu vīdi un nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus dažādās ES ostās, kā arī sadarbību ar ES institūcijām. Kā es jūs jau informēju, mums būs neformāla ministru sanāksmāja sākumā Atēnās. Un šajā sanāksmē mēs apspriedīsim vidusposmu pārskatu transporta stratēģijai, īpaši apskatīsim jūrlietu jomu. Un padomas ietvaros eh, mēs eh, popularizēsim arī jūras turisma idejas. Tas ir iekļauts arī C pīlāra mērķos no mūsu prezidentūras puses. Un varbūt tāda taukstāmākā prioritāte, runājot par integrēto jūlietu politiku politiku, ir turpināt sarunas ar parlamentu attiecībā uz jūras telpiskās plānošanas un eh, piekrasts teritoriju pārvaldības tiesību akti izstrādi. Un eh, iespējams, ka panāksim vienošanos pirmajā lasījumā par šo priekšlikumu. Beigās eh, bez tam virzīsim uz priekšu uh, arī zilās eh, stratēģijas prioritātes, kas ir saistīts ar zilo enerģiju, akvakultūru, turismu, jūras eh, minerālu resursu izmantošanu. Un, sekojot Limasolas deklarācijai, piedāvāsim padoms eh, secinājums 24 jūnija padomē par integrēto jūrlietu politiku. Te mēs sniegsim vadlīnijas par komisijas e, priekšlikumiem par e, jūrlietu politiku un zilo izaugsmu. Kā es teicu jums jau sākumā, es e, domāju, ka mums ir ļoti ambicioza darba kārtība, bet esmu pārliecināts, ka ar jūsu atbalstu mēs spēsim panākt arī kaut kādus taustāmus rezultātus. Un uh, es gribu aicināt uh, jūs atbalstīt mūsu prioritātes, lai sasniegtu mūsu mērķus. Like to thank you for your attention. Un paldies par jūsu uzmanību. Un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies, ministra kungs! Jā, kungs Zākus, Maister kungs, Krāmer kungs, Fasters kundze, Cūsas un Ur, uh, Gurmais kundze. Es gribētu lūgt deputātiem turēties pie trīs minūšu gariem jautājumiem un tad lūkšu ministra kungu atbildēt. Kungs Zākus kungs pats pirmais. Paldies priekšsēdētāji, paldies Brain. Ministra kungs gribētu jūs sveikt Eiropas parlamentā, transporta komitejā gribētu vēlēt prezidentūrai veiksmi darbā. Jūs jau minējāt un īpaši uz, uzsvērāt to, ka jūras, transports un kuģniecības nozare ir būtiskas Eiropas ekonomikai, izaugsmai un darba vietām. Kas attiec uz kuģniecību un jūras transportu, Grieķija, Grieķija vienmēr ir savs pienesums Un jo īpaši svarīgi tas ir brīdī, kad Grieķija ir uzņēmusies Eiropas Savienības padomes prezidentūras valsts lomu. Jūs mums iepazīstinājāt ar ļoti tādu ambiciozu darba kārtību. Tātad jūs, nu, varēsiet ar mums strādāt vēl četrus mēnešus, strādāt pie likumdošanas. Tas nozīmē, ka jūs darba kārtībai ir zināms spiediens. Uh, uzlikts, un es tiešām ceru, ka mums izdosies nonākt pie taustāmiem rezultātiem, kā jūs to minējāt. Es kā ēnu referents ostu regulas dosjē, tātad tirgus piekļuve un ostu pakalpojumu un finansiāla caurskatāmība ostās. Ēnu referents šajā dosjē gribētu jautāt sekojošo. Es nezinu, vai šajā regulē ir daudz sološa nākotne, tomēr es zinu, ka tā ir visai problemātiska pagātne jo divas reizes pagātnē mums neizdevās nonākt pie regulas. Vai esat optimistiski noskaņots? Kāds ir jūsu plānotais darba grafiks padomē? Vai jums šķiet, ka jums izdosies nonākt pie kopējās pieejas turpmāko 4-5 mēnešu gaitā? Gribētu jūs uzslavēt Paldies par to, ka esat darba kārtībā iekļāvuši arī koordināciju ar Starptautisko jūraslietu organizāciju. Tas ir tiešām būtiski, jo nedrīkstam ignorēt. Nav mums tik um, laba situācija, neesam tādā lomā, lai varētu ignorēt IMO darbu. Un nobeigumā vēl kāds komentārs un kāds jautājums. Runājot par direktīvas priekšlikumu jūras um, un kuģu aprīkojumā. Tur minējāt, ka gribat panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Jāsaka, tas ir visai ambiciozs mērķis. Gribētu jautāt, kas ir tie galvenie elementi, kāda jums ir pieejamā informācija, kas ļauj jums būt tik ļoti optimistiskiem, ka to izdosies panākt. Paldies! Liels paldies par visaptverošo prezentāciju! Thank you, Mr. Kum. Paldies, Kumacakus kungs, es un D grupas vārdā Denelis kungs, kas ir no manas iemīļotākās Grieķijas daļas no Krētas. Lūdzu, Denelis kungs, lūdzu. Uh, Brian, zip... <clears throat> Paldies, Brian. Cienējamais ministra kungs, vispirms es vēlētos jums sveikt un vēlēt visu labāko Grieķijas prezidentūrē. Es ceru, ka darbs virzies priekšu efektīvi, pozitīvi, lai mēs eh, visi kopā varētu sasniegt kopīgo mērķi. Eiropas parlaments eh, noteikti konstruktīvi atbalstīs prezidentūru, lai rastu risinājumus problēmām, kas mums vēl nav atrisinātas. Sisnieks veicam prezidentūru. Jūs izklāstījāt prioritāti zilā izaugsme, zilā ekonomika kopumā, jūras ekonomika būs svarīga. Es domāju, ka jūras ekonomika sniedz lielas ekonomiskās iespējas konkurēt spējai. Un es domāju, ka Eiropa zina, un Grieķija jau gadu simtiem ir parādījusi, cik svarīga ir jūras ekonomika kas attiec uz pievienotās vērtības radīšanu, bet arī uz darba vietu radīšanu. Kādi izskatās jūsu priekšlikumi zilajā izaugsmē? Un tad ir vēl arī viens svarīgs instruments, ko vēlos pieminēt, eh, lai sasniegtu zilo izaugsmi. Tā ir jūras eh, telpiskā plānošana, jūs to arī pieminējāt bet ir arī vēl viens punkts, par kuru jau ir uzsācies trialogs, bet padome nevēlas, lai mēs eh, varētu kopīgi sasniegt tādu saprātīgu direktīvu, lai risinātu pamatproblēmas, lai samazinātu spiedienu uz uh, jūras ekonomiku. Un jo lielāks šis spiediens ir, tik, jo lielāka nozīme ir labai un sistemātiskai plānošanai. Tādēļ es labprāt no jums uzzinātu, kā jūs kā prezidentūra vērtēt situāciju. Un eh, vai tiešām ir tā, ka padome ir eh, tik konservatīva un bloķē notikumu virzienu? Labprāt no jums to dzirdētu. Tālāk par ostu pakalpojumiem, ko man sākus kungs jau arī to pieminēja. Mums nav tāda vienota risinājuma ar ostu vadību, vai prezidentūra plāno to iekļaut eh, regulā. Paldies, Maisners kundze no liberāliem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā kolēģis Kumasakus kungs izteicās angliski, nu varbūt arī es tāpat darīšu. Paldies jums, ministra kungs, par to, ka ieradāties. Varu solīt, ka tā kā nāku no valsts ar um, lielām ostām, un jo īpaši manā reģionā, tas arī man ir svarīgi, un es um, strādāju par koordinātori liber, liberāļu grupai, tādēļ, nu, ļoti aizraujuši jūsu prezentāciju, paldies! ar nepacietību gaidu mūsu tālāko darbu. Es zinu, ka jūs prezidentūra būs salīdzinoši īsa, šie četri mēneši tie jau tika minēti, un jums ir visai ambiciozs darba kārtība, daudzi likumdošanas dosjē šobrīd jums ir priekšā uz galda, ar ko jums strādāt kopā ar kolēģi ministru, jūs minējāt zilo izaugsmu un zilo ekonomiku. Manuprāt, tiešām būtisks ir šis jūras pīlārs Eiropa 2020 stratēģijā, jo arī tur ir panākams progress šobrīd. Uh, Tagad 45, 40% IKP Eiropā mm, ir saistīti ar jūras mm, kuģniecību un jūras ekonomiku. Tas ir būtiski, ir nepieciešama integrēta jūras lietu politika un līdzīgi kā kolēģis arī es gribētu iegūt papildus informāciju par jaunajām vadlīnijām, ko plānojat izstrādāt pēc Limasols deklarācijas. Limasols deklarācija, tātad to mēs parakstījām, kopā mēs turien devāmies Jorgos. Tādēļ tiešām esmu ieinteresēta uzzināt, kādi būs nākamie soļi. Ostu pakotne par to šobrīd neizteikšos, jūras aprīkojuma direktīva, tur es būšu ēnu referenta, tādēļ nepacietību gaidu trialogu. Un nobeigumā. Es esmu referente jūras telpiskajā plānošanā un piekrastes pārvaldībā. Vakardien mums bija pirmā trialoga sanāksme, un jāsaka, izskatās daudz sološi, lai arī es zinu, ka padomē padomu vai dažas dalībvalsts padomē ir, nu, nedaudz tā, nedaudz vilcinās, varbūt negrib uzreiz panākt risinājumu. Mēs ar nepacietību gaidām risinājumu un esmu pārliecināta, ka nākamais solis integrētā jūras um, politikā ir tātad šī telpiskā plānošana, te ir jāparādās, un es zinu, ka Grieķijas prezidentūra ar lielu nepacietību grib panākt kompromisu. Uh, kas pārliecinātu visus kolēģus arī padomē. To es augstu vērtēju, un vakardien tikšanās bija vērtīga, tādēļ nepacietīgi gaida gaid mūsu nākamo trilogu sanāksmi. Paldies jau tagad par jūsu darbu jūras transporta jomā. Paldies! Thank you, Mrs. Maisner. Paldies, Maisneras kundze. Zaļo vārdā Krāmer kungs. Lūdzu, Maikl. Jā, zināšu savā valodā, vācu valodā. Bet uh, Vispirms es jums vēlētos pateikt grieķu valodā Evharistopoli. Man trīs jautājumi. Ja jūs uztverat, ka jūras ekonomikai ir jābūt nākotnē, protams, ir arī kritiski punkti, mēs par to diskutējam arī dzelzceļa dokumentos. Ja tā neatrisinās vis, daudz problēmas, tad to nepieņems. Un kuģniecība tas ir vienīgais transporta veids, kuriem nav šāda samazinājuma mērķi un nav uh, nekas aprēķināts eh, attiecībā uz vidē kaitīgai emisijai. Jūs zināt, ka šeit ir arī um, tieks, uh, tiek eh, izraisīt ļoti daudz kaitīgās vielas, un tas vienkārši šis uh, sēra uh, pārpalikumi bez jebkādiem filtriem vienkārši aiziet gaisā. Jūs domājat, ka tas tā vienkārši var palikt, vai kādas lietas var nākotnē paredzētas, lai emisijas varētu samazināt attiecībā uz. Uh, uh, Otrs ir par Ziemeļjūru un Baltijas jūru. Līdz 2015. gadam ir dramatiski samazināta eh, sēra izmešu eh, daudzums, un līdz 2020. gadam tas būs eh, pārnests uz visu Eiropu kopumā. Kā jūs vērtējat to, ka uh, Ziemeļjūra un Baltijas jūra sūdzas par to, ka viņi vēlas kaut ko sasniegt, bet vidusjūrē nekas tāds nav paredzēts. Vai jūs esat par godīgu konkurenci visās jūrās, vai tomēr būs šādi, šāda īpaša situācija dažiem tikai? Pēdējais punkts. Mums Vācijā ir ļoti tāda smaga diskusija par finanšu krīzi, tīpaši Grieķijā. Vienmēr tiek teikts, vienīgie miljardieri īstenībā ir uh, grieķu rēderējas. Uh, Tie ir vienīgie miljardieri, kas nemaksā nodokļus. Es savām um, um ārlietu ministram, viņš bija Briselē šeit jautāju, uh, un uh, ārlietu ministrs teica, nu jā, tas ir patīk sarežģīti, pie mums uh, pat konstitūcijā Grieķija ir ierakstīts, ka miljardieri nemaksā nodokļus, bet vispārējie maksā. Godīgi sakot, tas ir ārkārtīgi negodīgi konkurencē. Labprāt uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par to. Pēdējais jautājums jūsu perspektīva vidusjūrai. jūrai Protams, ka mēs vēlamies, lai būtu vairāk darba vietu, bet jums nav jādrošina tikai mobilitāte, bet arī jāsargā klimats. Kā jūs vēlaties to, uh, to risināt saistībā ar kuģniecību vidusjūra? Paldies! Paldies, Maikl, Fosters kundze, ECR lūdzu. Paldies, Brian. Sveicam ministrus mūsu vidū. Pavisam īsts komentārs par nodokļiem Grieķijā. Nu, es nezinu, ka šis ir um, jautājums, kas mums tagad būtu jāpārnā. Varbūt to atstāsim Grieķijas valdības ziņā. Uh, Bet man ir liels prieks, ka mm, šie jautājumi, par ko jūs runājāt, un um, es pat esmu no apvienotās karalistas, kas arī ir tāda kuģniecības valsts, um, 5,5 miljonu darba vietas, ko atbalsta mm, kuģniecība, un arī kruīzi uh, ir visai tāds svarīgs sektors, daudz no mums ir devušies kruīzos uh, aplūkot Grieķijas salustātu, nu, jā, būtiski šī ekonomika, bet, nu, pie nopietnākiem jautājumiem pārējot. Uh, Protams, jūs dosieties arī uz citām komitejām tikties um, ar deputātiem migrācija un robežas jūras kontekstā ir tiešām svarīgi, jo jūras robežas ir tiešām grūti pārvaldāmas un pēdējo gadu gaitā ir bijuši vairāk visai traģiski negadījumi. Šeit varam minēt ne tikai Grieķiju, arī Itāliju un citas valsts un, nu, jādomā, kā to risināt. Man pašai skaidras atbildes nav, diemžēl, te um, tas jautājums ir plašāks nekā transporta komiteja, bet par ostu pakalpojumiem runājot. Gribētu teikt, ka no mūsu skatu punkta raugoties apvienotajai karalistei, uh, mēs uh, pirms daudziem gadiem uh, deregulējām šo jomu un uh, mums ostu pakalpojumi darbojas ļoti veiksmīgi, tur ir dažādi uh, modeļi privatizācija, liberalizācija ilgtermiņā, un mēs negribētu nonākt pie tāda risinājuma, lai arī dažām dalībvalstīm varētu šķist, ka tas ir labākais risinājums. Mēs neplānojam atbalstīt tādus risinājumus, kas būtu kaitīgi mūsu izvēlētajiem modeļiem. Mēs gribam saglabāt konkurētspēju. Arī tas varbūt ir labs rādītājs, tā, ko, ko paturēt prātā. Varbūt mūsu sistēma var paraudzīties. Nu, un, protams, ir arī citas valsts, kas mēģina deregulēt šo sistēmu. Gribēju tikai norādīt uz to tātad saistībā ar ostu pakalpojumiem. Kas attiecas uz jūras telpisko plānošanu, tad visai sarežģīts šis jautājums. Mēs neatbalstām vienu pieeju visiem šādu preskriptīvu atbildi jūras telpiskajai plānošanai. Es nedomāju, ka šeit Eiropas Savienībai būs viens risinājums visām valstīm, un galu galā te mums ir jārunā ne tikai par koordināciju, bet arī par dalībvalsts subsidiaritāti un atbildības uzņemšanos savos ūdeņos. Uh, Katrai dalībvalstī ir savu pienākumu un, protams, ir jāpārunā šīs lietas ar citām valstīm, mēģinot rast to labāko risinājumu. Un nobeigumā, jā, jums ir pilnīgi taisnība runāt par Starptautisko jūraslietu organizāciju IMO. Mums Eiropas Savienībā un visā Eiropā tiešām ir būtiski um, dziedāt uz vienas nots, tā teikt. Bet, nu, protams, ir ļoti labi, ja komisija nāk klajā ar saviem priekšlikumiem. Mums ir tomēr jāievērs un jānodrošina atbilstība IMO normām. Mēs a, uh, mēģinam tātad um, strādāt pie vienošanām, vienošanās panākšanas, un tad galu galā tās gadu desmitiem ir spēkā. Varbūt to vajadzētu paturēt prātā, pirms mēs mēģinam atrast savus risinājumus, ko nu, parlaments varbūt nepieņems un noraidīs. Paldies jums! Vēlam veiksmi jūsu tādā nedaudz saīsinātajā prezidentūrā un gan jau vēl tiksimies. Paldies! Paldies, Tusas kungs, lūdzu! Trīs minūtes. Sorry. Η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια. Zilā izaugsme, attīstība, integrētā jūras politika, tas uh, ir uh, piedara pie Eiropas Savienības stratēģijas 2020. Tas ir ļoti labs likuma ietvars, lai veicinātu un nodrošinātu konkurences spēju, kas attiecas uz kuģu aprīkojumu Es domāju, ka tik sasniegt labi panākumi, lai varētu cīnīties pret krīzes sakām. Vienu punktu es vēlētos pieminēt saskaņā ar informāciju, kas eh, tika sniegtas medijos. Eh, kuģi uzņēmēji 18,2 miljārdus eiro ir investējuši, lai atjauninātu floti Tas ir ļoti svarīgs tirgus, arī runājot par uh, lietotajiem kuģiem. Vairāk nekā 50% no investīcijām attiecas uz infrastruktūras uzlabošanu, pētniecības uh, darbu, uz uh, ekspertu darbu, un arī starptautiskās organizācijas un uh, valstu kuģniecību. Kuģi uzņēmēji iepriekšējos gados savus kuģus var vienkārši aizvest prom no Eiropas Savienības. Starptautiski situācija ir ārkārtīgi mainījusies, risks pieaug. Neviens vairs nevēlas uzņemties nekādas garantijas un kopš 80. gadiem visi vēlas aizsardzību pret uh, negatīvu, uh, negatīviem periodiem, bet, uh, protams, arī tādiem laikiem, kad notiek pozitīva attīstība. Krikus, dilādī. Ministra kungs, varbūt uh, Šeit varētu paraudzīties, kuri posmi ķēdē ir vissvarīgākie. Kuģniecība visā Eiropas Savienībā ir attīstīsies tā, ka apjoms ir ļoti pieaudzis, bet no otras puses mēs konstatējam, ka arvien vairāk un ātrāk darba ņēmēji tiek aizstāti ar lētākiem darba ņēmējiem. Trešais punkts - iekšzemes eh, kuģniecība. It īpaši, es tūlīt beigšu runāt, saka runātājs. Līdz 2010. gadam Grieķija, Grieķija izdeva ļoti lielas summas. Un 2016. gadā 125 miljonu eiro tika iztērēti iekšzemes kuģniecībai. Vienmēr ir šeit jāraukās, kāda izskatās situācija ar rotas pakāpojumu liberalizāciju. Mēs esam pret šādu attīstību. Mēs ar visu spēku cīnīsimies pret to. Mrs. Gormai. Gormai kundze, lūdzu. Thank you very much. Well. Paldies. Sveicam jūs mūsu komitejā. Sveiciens jums abiem. Manuprāt, jūs abi šeit esat ieradušies, jo abi šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Liels paldies! Paldies jums par komentāriem! Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka Grieķijas prezidentūras laikā jūs īpašu uzmanību pievērsīsiet iekšzemēji. Bet tā kā esmu ēnu referente, man ir kāds jautājums. Varbūt jautājums jūs kolēģim. Jūs savā programmā runājāt par vienošanos ar padomi priekšlikumā par iekš Eiropas Savienības iekšējo ekosistēmu savietojamību. Vai jūs lūdzu varētu parunāt par šīs sistēmu un sniegt mums papildus informāciju? Tālāk tik sarežģīta tīkla veiksmīga darbība. Manuprāt, šis tīkls ir būtisks elements, lai izvairītos no um, ceļu satiksmes negadījumiem, tātad e-call priekšlikums, par to gribēju runāt. Varbūt jūs varētu to komentēt. Un gribētu teikt, ka jūsu premjeras plenārsesijā pagājušajā nedēļ ļoti veiksmīgi uzstājās, jūsu darbs ir būtisks, jums ir ļoti augsti bezdarba rādītāji, mēs saprotam Grieķiju, tādēļ labu veiksmi darbā. Thank you, Mrs. Ayala Sanda. Ayala Sandas kundze, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Sisnē, paldies par informāciju, ko jūs sniedzāt, ministra kungs. Tagad jautājums. Jums ir faktiski tikai četri mēnešu laiks, bet uh, svarīga ir politiskā griba. Jūs sniedzāt mums tādu skaidru vīziju par to, kādā veidā ir jāfinansē ostas Grieķijā. Jūs dzirdēt arī jautājumus. Uh, Jūs arī sanāksmēs dzirdējāt, ka galvenokārt Ziemeļa Eiropā mums Dienvidē Eiropa vēlas uzspies noteikts politikas veidus. Bet es domāju, ka mums vispirms vajadzētu radīt sažgatāmību. Mums ir jāzina, kādā veidā ostas tiek finansēts gan Eiropas ziemeļos, gan dienvidos. Citādi situācija turpinās palikt tāda nelīdzsvarota. Nākamais temats eh, par sēru, kolēģi to jau pieminē, starp eh, Baltijas jūru un eh, Vidusjūru ir milzīga starpība. Tik jau, kamēr citi konkurences elementi nebūs tik būtiski, es gribētu šeit atgādināt, ka dienvidos valda nabadzība. Ja jūs varētu izteikties par šo jautājumu. Desde luego nos preguntamos. Nākamais temats. Mēs uh, izvirzām vairākus jautājumus par korupciju. Un uh, vēl viens aspekts mums nevajadzētu radīt pārlieku lielas ostas. Ir tīpaši domājot par inspekcijām, un par Eiropas normām, kas ir jāievēro. Varbūt, ka varētu radīt tādus kā eh, kaimiņu ostu sadarbības eh, tīklus. Tad varētu labāk kontrolēt eh, ostā ienākošās un izējošās kravas. Tālāk par kuģniecības maršrutiem. CEF ietvaros eh, ir izvirzīts jautājums, vai to visu nevar pagarināt līdz Turcijai, Ziemeļāfrikai un trešajām valstīm. Tālāk par kuģbūvis rūpnīcām un remontrūpnīcām. Grieķija ir tāda eh, nācija, kurai ļoti daudz kuģu uzņēmumu. Vai jūs grasāties šeit eh, pozitīvi attīstīt kuģu remonta un rūpniecas un būvas rūpniecības. Tālāk par zvejniecību, zivsvērniecību, kāda izskatās situācija drošība šajā jomā? Modernizācija šeit vēl nav bijusi pietiekama līmenī. Desavēlas kundze lūdzu. Jā, paldies priekšēdātāji. Sirsnīgi sveicu ministri jūs Eiros parlamentā un vēlu visu labāko un veiksmi Grieķijas prezidentūrai. Kā jūs zināt, pirms desmit mēnešiem tika uzsākta sadarbība starp Eiropu un ASV brīvās tirniecības nolīkuma ietvaros. Uh, kuģu apriekojums un temati, kas ir saistīti ar vides aizsardzību, ar kuģniecību, ar kruīza kuģiem, noteikti ir temati, par kuriem tiks diskutēts šīs plānotās vienošanās ietvaros. Vai jūs piedalīsieties šajās sanāksmēs, kur būs runa par brīvās tirniecības nolīgumu ar ASV? Labprāt uzzināt. Paldies! Much. Paldies! Ļoti plašs jautājumu klāsts jums, ministra kungs. Varbūt varat mēģināt atbildēt, es būšu pateicīgs. Paldies priekšsēdētā. Gribētu pateikties arī visiem deputātiem, kas izteicās. Visiem varu atbildēt. Paldies! Paldies par laba vēlējumiem mūsu prezidentūrai. Pirmkārt, nesauksim to par četru mēnešu prezidentūru. Netiesi, tie ir sešu mēnešu prezidentūra. Parlaments pēc četriem mēnešiem dosies prom. Tad nu varbūt nejauksim šīs divas lietas. Nav, nav tā, ka mums tā prezidentūra tāda īsā, ka tur viss ir kārtībā. Kas attiec uz uzdotiem jautājumiem, tad saprotu, ka ir vairāk jautājumu, kas jau šobrīd ir redzams, ka būs problemātiski ostu liberalizācijas regula. Mans draugs Džordžs to nosauca par problemātisku. Teica, ka te esot bijušas problēmas pagātnē un jautāja, vai un kādā veidā un kāpēc esam tik ļoti optimistiski noskaņoti, ka izdosies panākt rezultātus. Ajala Sender kundze jau izteica savas pārdomas par to, kā un kādā veidā vajadzētu iet uz priekšu. Mēs esam ambiciozi noskaņoti tikai saistībā ar to, ka tiek panāks progress trialogos. Mums šķiet, ka ir kaut kādi kopsaucēji, nu jau izkristalizējušies, un vienkārši smagi jāstrādā, lai atrast šo kopīgo pamatu. Saprotu, ka pagātnē ir bijušas problēmas, zinu, ka ir milzu atšķirības starp ostām dienvidos un ziemeļos, un jo īpaši par vidusjūras reģionu runājot, Tur ir Eiropas ostas, kas, sas, um, kurām ir konkurence ar trešo valstu ostām. Mums tr un tā trešo valstu ostām nav šeit caurskatāmības noteikumu, ko mēs mēģinam īstenot Eiropas Savienībā. Tādējādi ir zināmas konkurences priekšrocības šīm ostām, tādēļ mums jābūt piesardzīgiem. Un es kā grieķis, nevis kā prezidentūras pārstāvis, arī varu teikt, ka jā, mēs esam piesardzīgi. Tad es no prezidentūras skatu punktu raugoties, mums ir jāstrādā, mēģināt rast ko, kopsaucējus. Un optimistiski noskaņot esam tīri saistībā ar nesen notikušo trilogu rezultātiem. Kolēģis minēja zilo izaugsmi. Ir būtiski tas, ko minēja arī citi deputāti, Maisneras kundze, ne tikai grieķu deputāti to minēja Ir būtiski saprast, ka komisija un uh, komisāra Damnaki ir tiešām strādājuši, smagi strādājuši, mēģinot um, rast kopīgus kopsaucējus un integrāciju tad dažādās direktīvās, un noteikti sastrādāsimies arī ar Damanakī kundzi šajā jomā nākotnē. Turklāt strādāsim arī pie telpiskās plānošanas, kā mūsu līdzinējās diskusijas ir parādījušas, tad telpiskā plānošana ir nepieciešama. Vai nu tā ir nepieciešama reģionālā līmenī, vai arī Eiropas līmenī. Vadlīnija izstrāde attiecībā uz plānošanu nav slikta ideja, tā ir laba ideja. Un, manuprāt, mums ir jāstrādā pie šī priekšlikuma attīstīšanas. Zilā izaugsme pēc būtības ir saistīta ar Limasolu deklarāciju. Mēģināsim izstrādāt padomas secinājumus un apstiprināt jūnijā saistībā ar zilo izaugsmi un arī telpisko plānošanu plānojam tiešā veidā risināt šos jautājumus. Emisijas un tīrā enerģija transporta jomā, manuprāt, uz šo jautājumu jāatbild otram ministram. Šis jautājums nav manas ministrijas kompetencē. Pilnībā var pievienoties Krāmera kungam, ka šeit ir problēma īpaši saistībā ar mazutu un mazutu izmantošanu ostās. Bet vienu lietu vajadzētu saprast. Kuģniecība jebkurā gadījumā ir tīrākais transportēšanas veids pasaulē. Tā ir krietnī vidē nekaitīgāka kā sauszemes transports, dzelzceļa transports, gaisa transports. Tiek patērēts krietni mazāks enerģijas apjoms, emisiju apjoms ir krietni mazāks vienlīdzīgam preču apjoma transportēšanai. Un var jums piekrist, padome grib paplašināt tīrās enerģijas regulu un pagarināt to līdz 2030. gadam. Zinu, ka parlamentā ir dzirdāmi aicinājumi tomēr varbūt saglabāt 2020. gadu kā limitu. Nu, mēģināsim rast kopsaucējus. Par nodokļiem runājot, kuģi īpašnieki maksā vai nemaksā, dominē arī mans draugs Cūsos kungs. Kuģniecība ir um, visā pasaulē no nodokļiem atbrīvota nozare. Tiklīdz mēģināt aplikt to ar nodokļiem, Redzams, ka kuģu īpašnieki, kuģu pārvaldības uzņēmumi un valdes atsakās no tā. Citās valstīs tā tad um, ir kuģniecība aplikt ar nodokli un kuģi uzreiz dodas prom no šīm valstīm. Tad, nu, ir jāskatās, kādā veidā kuģniecībā veikt investīcijas un ieguldījumus. Tas ir tas, ko es piedāvēju arī sākumā. Manuprāt, pēdējo gadu laikā kuģniecībā veltītie, veltītās investīcijas ir mm, ar tādu mērķi, lai kuģi kuģotu ar Eiropas karogu, uzturētos Eiropā un nedotos prom. Tādēļ vajadzētu šo mūsu konkur, konkurētspējas elementu saglabāt. Kruīzu nozare un ar to saistītie jautājumi. Kruīzi, jo īpaši vidusjūras reģionā ir ļoti strauji augošs tirgus, un mums ir jārod veidi, kā veicināt kruīzu nozares attīstību, kā pilnībā varam izmantot mūsu piekrastes līniju un tajā pašā laikā saglabāt un aizsargāt jūras vidi. Tieši tādēļ telpiskā plānošana turismam, jūras turismam ir svarīga. Robežas un migrācija Tas varbūt nav jūsu komitejas kompetences jautājums, bet manas ministrijas gan, un mēs jau strādājam pie direktīvas priekšlikuma sagatavošanas, lai izveidotu noteikums attiecībā uz ārējo jūras robežu uzraudzību operatīvās sadarbības jomā, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības pārvaldībā uz ārējām robežām. Tas ir Frontex. Mums šis jautājums šķiet tiešām būtisks. Mēs esam sazinājušies ar uh, Grieķijas uh, robežsargiem. Grieķijas robežsargi uzrauga Eiropas ārējo jūras robežu. Viņiem jāskars ar daudziem izaicinājumiem pastāvīgu spriedzi. Pirmkārt, tātad viņi aizsargā robežas, tajā pašā laikā gan jārūpēs arī par glābšanas operācijām un jāglāb dzīvības jūrā. Tādēļ mēs padomē esam nākuši klajā ar priekšlikumu un mūsu premjers ir nācis klajā ar iniciatīvu noformulēt tātad vidusjūras īpašās vienības uh, vadlīnijas. Par tām padomē pagājušajā gadā tika panākta vienošanās. Un paralēli tam notiek arī vēl viena operācija, vai ir plānot vēl viena operācija, kas veiks uzraudzību pie uh, piekrastes ūdeņos, tur, kur um, šie nabaga migranti šķērso jūru jaunas dzīves meklējumos. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ar šo savu priekšlikumu ir jāsūta skaidrs vēstījums. Pirmkārt, ka ikreiz, kad parādās briesmas, tiek glābtas dzīvības, bet tajā pašā laikā nav tā, ka mēs atvērtu savas robežas Un nav tā, ka mēs, nemēģ... nav tā, ka mēs mēģinātu piesaistīt šos migrantus. Tālāk, kuģu būve, kuģu remonts šajā jautājumā nesmu īsti kompetents. Manuprāt, tas ir saistīts ar ražošanas nozari, Ceļu par ceļu negadījumiem runās kolēģis. Tālāk zvejsaimniecība. Arī par to ir jārunā ārpus šīs komitejas. Šis jautājums nav manas ministrijas uh, kompetencē. Brīvās tirzniecības nolīgums un attiecības ar ASV, ko minēja Džavelas kundze. Šis ir tiešām svarīgs nolīgums. Mēs šobrīd pārskatām komisijas sarunās panāktā, panākto progresu un rezultātus. Tomēr līdz šim brīdim šķiet, ka nav konkrētu jautājumu, kas būtu saistīti ar kuģniecību. Kuģniecību līdz šim brīdim regulē Open Seas nolīgums, kas jau ir spēkā. Es atvainojos, ja kādu jautājumu piemirsu. Mēģinājiet kā visus pierakstīt. vīzija vidusjūrai. Tas bija pēdējais jautājums, par ko gribēju runāt. Tur mūsu mērķis un vīzija ir saglabāt tīrību, drošību, piesaists elementu turistiem, bet gribam nodrošināt arī izaugsmu šajā reģionā. Un tādēļ atbalstām šo jūras maģistrāļu ideju, kas uh, sa sasaistīsi vidusjūras, vidusjūru ar uh, citiem Eiropas Savienības ūdeņiem un ostām, lai izvairītos no šķēršļiem. Zilās jostas, tas ir vēl kāds jautājums, vai kura noteikti ir jāstrādā. Un arī tur telpiskā plānošana būs noteikti centrāls elements vidusjūras nākotnē. Paldies, Maisneres kundze! Mums gaida vēl viens ministrs, pavisam īslūdzu. Ļoti īsi var atbildēt arī jā vai nesaka Maisneres kundze. Uh, Komisija strādā pie jūras drošības, Eiropas jūras drošības aģentūras. Vai jūs esat atbildīgais ministrs par šo jautājumu? Tas man tīri personīgi interesē. Yeah, a... Jā. Ārlietu ministrija mums risina šīs lietas. Paldies, Varvicjotis kungs, ministra kungs, paldies par laiku, ko veltījāt mums, atbildot jautājumiem, un ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību visas Grieķijas prezidentūras garumā, pat tad, kad parlaments dosies prom. Jebkurā gadījumā būšu priekšsēdētājs, paliek priekšsēdētājs arī pēdējos divos jūsu prezidentūras mēnešos, nepacietību gaist mūsu sadarbību. Paldies, ka ieradāties! Okay. Next, colleagues, we have the... Labi, kolēģi. Tālāk, kā nākošais, mums ir ministrs Krisjau Īdis kungs, kurš ir infrastruktūras satiksmes un tīklu ministrs. un eh, ministrs ir eh, Tesaloniku Aristoteļu universitātes eh, beidzējs, absolvents. Jā, es vienmēr esmu domājis par to, ka tā ir tāda klasiska Grieķu universitāte un ir bijis arī Grieķijas parlamenta deputāts. Es zinu, ministra kungs, ka esat bijis kuģniecības ministrs, bet šobrīd jūs esat infrastruktūras ministrs, labi, un došu jums vārdu. Paldies. E, Paldies, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Man ir liels prieks un gods šodien e, būt šeit, Eiropas parlamentā, un jums pastāstīt par Grieķijas prezidentūras e, centrālajiem punktiem par manu kompetences jomu. Tā ir satiksme un infrastruktūra. Pirms es uh, sāku runāt par uh, centrālajiem punktiem, gribu sirsnīgi pateikties Īrijai un Lietuvai, jo kopā ar Grieķiju mēs uh, veidojām prezidentūras komandu trio un strādājām visi kopīgajām mērķiem. Sirsnīgs paldies arī komisijai Eiros parlaments un padomis sekretariāts un visi, un arī visiem dalībvalstu un Eiropas dalībniekiem, kas mums palīdzēja sagatavot Grieķijas prezidentūru. Es ceru un vēlos, lai mēs uh, varētu turpināt visus uzsāktos centienus, lai panāktu produktīvu un efektīvu pusgadu. Kā prezidējošā valsts Grieķija ir samērā maz laika tādēļ, ka Eiropas parlamentā būs vēlēšanas, bet uh, mēs ceram, ka varēsim runāt ar jums un vienoties šajā īsajā laikā. Tālāk gribētu pieskarties Grieķijas prezidentūras centrālajiem punktiem. Runa ir par uh, dzelzceļa satiksmi. Grieķijas prezidentūra turpinās darbu pēc ceturtās dzelzceļa paketes. Tā ir likuma pakete, lai uzlabotu uh, konkurences spēju. Salīdzinot ar citiem transporta veidiem Eiropā. Grieķijas prezidentūra ir uh, apsolījusi šo ceturto dzelzceļa paketi uzskatīt par ļoti svarīgu prioritāti. Tas nozīmē, ka mēs īpaši strādāsim pie tehniskā pīlāra, ceturtajā pasākumu paketē, it īpaši pie padomas un parlamenta priekšlikuma regulēja Eiropas dzelzceļa aģentūrai 881-2004 uh, šīs regulas uh, pārtraukšanai. Tātad mēs uh, ļoti citīgi strādāsim pie šie priekšlikuma, lai izstrādātu kopīgu pieeju uh, par satiksmi telekomunikāciju ministru padomi martā 2014. gadā ir plānota un notiks un būs, eh, lai panāktu politisku vienošanos. Vai to varēs panākt, tas ir atkarīgs no tā, vai parlaments eh, sagatavos atbilstošu atzinumu. Jebkurā gadījumā mēs patiešām vēlamies šādā veidā darbu pie tehniskā pīlāra pabeigt. pēc Marta padomes Grieķijas prezidentūra vēlas eh, strādāt pie ceturtā dzelzceļa paketes eh, tirgus eh, atvēršanas, atklāšanas. Mēs padomē strādājam pie kopīgiem ekonomiskām saistībām mēs sadarbojamies ar komisiju un dalību valstīm un nav izslēgts, ka šo tematu kārtība varbūt, ka mainīsies, kādā mēs pie tā strādāsim, bet jebkurā gadījumā 5. jūnijā 2014. gadā būs progresa ziņojums padomē. Cik svarīgi mums ir dzelzceļa transports, tas ir redzams, starp citu, arī raugoties uz uh, to, ka mēs eh, šeit eh, izstrādājam priekšlikumu pie kopīgas eh, kuģniecības un dzelzceļa transporta dokumentu izstrādes. Tas ļoti būtīgi, būtiski. Tas attiecas uz dzelzceļa jomu visā Eiropā, uz visu pasākumu kompleksu, bet arī uz pētniecību Eiropā. Tas ir temats, arī ko ITRES komiteja, pie kuras strādā ITRES komiteja Eiros parlamentā. 2014. gada 14. martā mēs ceram, ka padomē par to notiks eh, sarunas un vienošanās, tā būs eh, regula, un mēs ceram, ka būs eh, arī pozitīvas atzinības no Eiropas parlamenta puses. Mēs kopie cieši sadarbosimies ar visiem, lai nodrošinātu, ka mēs visi dodamies tā pašā virzienā. Tālāk. Vēl viens centrālais punkts, kurā mums ir īpaši svarīgi uzlabot infrastruktūru. Alternatīvajām degvielām ir ļoti svarīgi, lai mēs kļūtu neatkarīgi no naftas, naftas produktiem. Tas ir svarīgi lai mums būtu arī alternatīvas degvielas, un tās tiktu attīstītas, ir arī secinājumi. 21. mājas 2016. gads, kuros ir teikts, ka direktīva par uh, centrālajiem punktiem kas ir svarīgi, lai nodrošinātu investīcijas un uh, ilgspējīgu attīstību. Atbilstoši atbilstošas struktūras, kas nodrošina to, ir eh, pirmais solis, lai varētu izmantot šo potenciālu. Tas ir arī svarīgi atbilstošiem ekonomikas nozarēm. Mums ir nepieciešams jaunas darba vietas šajā jomā, un, protams, mums ir arī jārūpēs par to, ka mēs eh, ar eh, atbilstošiem centieniem varētu samazināt Eiropas atkarību no tradicionālām degvielām. Lietu, eh, Lietuvas eh, prezidentūras laikā tika sasniegts liels progress, ir izstrādāt kopīga pieeja padomes eh, līmenī, ir bijis pirmais trialogs. Grieķijas prezidentūra, protams, aktīvi turpinās sadarbību ar parlamentu, pamatoties uz laika plānu, ko esam saskaņojuši ar parlamentu komisiju, uh, padomu un Grieķijas prezidentūru 5. martā 2014. gadā, lai varētu šo tēmatu pabeigt. Esam pārliecināti, ka tas viss darbosies bez aizķēršanās, lai mēs 14. martā, kad būs eh, ministru padome, varētu sasniegt eh, pozitīvus rezultātus. Tālāk par eh, aviāciju. Tur darbi turpināsies pie attiecīgās eh, gaisa satiksmes dokumentu paketes. Divi lielie izaicinājumi, ar ko saskaras eh, lidostas, pie tā mēs strādāsim, pirmkārt pakalpojumi un otrkārt jātās par kapacitātēm. Eiros parlamenta iniciatīva, lai šo paketu varētu sadalīt to mēs atbalstām, un mēs eh, atbalstām arī padomas ātro reakciju par to, kā sarunas var ātri uzsākt, lai varētu izstrādāt arī priekšlikumu par trokšņu dokumentu. Grieķijas prezidentūra turpinās konsultēties sadarboties ar parlamentu ar mērķi panākt vienošanos saistībā ar trokšņa dokumentu un cerams, ka visi iestādes puses palīdzēs šajā darbā. Nākamais punkts par eh, lidojumu pasažieru tiesībām. Tur ir priekšlikums eh, regulai, lai grozītu regulu 261 no 2004. gada. Tur ir runa par kopīgajām tiesībām kompensāciju jautājumā lidojumu pasažieriem un uh, lidojumu atcelšanas gadījumā vai liels kavēšanās gadījumā par kompensācijām. Tad arī par citu regulu 2797 par garantijām un eh, par lidmašīnu, eh, lidojumu pasažieru bagāžas apdrošināšanu. Tātad šīs regulas saistībā ar uh, lidojumu pasažieru tiesībām tās ir jāpārstrādā, lai tiešām būtu nodrošina situācija, ka lidojuma pasažieriem ir tiesības un lai slodzes sadalījums būtu līdzsvarots un lai būtu arī vienota īstenošana pārstrādātajām regulām. Grieķijas rezult prezidentūra vēlas turpināt, eh, lai, uz, lai turpinātu darbus, kas, eh, kur uzsākusi Lietuvas prezidentūra. Un mēs ceram, ka atklātie, atvērtie vēl neatrastie jautājumi tiks atrisināti. Priekšlikums ir samērā sarežģīts, un eh, mums ir samērā maz laika. līdz parlamenta sasaukuma darba beigām bet mēs ceram, ka vismaz pirmajā lasējumā abām regulām mēs eh, to varēsim sasniegt. Tad mums ir arī direktīvas priekšlikums saistībā ar jautājumā par eh, dimensijām, lai līdz 2014. gada jūnijām varētu sasniegt kopīgu pieeju, kopīgu nostāju dokumentu izstrādē. Koral. Mums par iekšējo kuģniecību. Mums nav tāda liela tāda kopīga pieeja, mēs esam uh, jūras kuģniecības valsts, un, bet prezidentūra strādās pie šī uh, 718 no 99. gada mēs strādāsim par kapacitātes eh, būtiskiem pasākumiem iekšzemes kuģniecībai, lai veicinātu iekšzemes kuģniecību. Tas ir priekšlikums vai vismaz daļa no priekšlikuma no 2013. gada rudens. Nā, jādas programmas ietveros. Transportam ir ļoti liela nozīme daudzu uh, valstu attīstībā Eiropas Savienībā, un mēs mēģinām patiešām panākt visu, lai sasniegtu kopīgu pieeju līdz 2014. gada jūlijam. Atkarībā no tā, kā attīstīsies darbs un kādas būs sarunas ar komisiju un ar dalībvalstīm, prezidentūra vēlas par uh, mobilitāti pilsētā. Tur ir komisijas priekšlikums un, uh, un, uh, un prezidents vēl šeit uh, padomjas secinājums. Kolēģis un kolēģi, mums ir ļoti tāda ambicioza programma. Protams, ka mēs ņemam vērā arī to, ka laiks mums ir, uh, nav daudz, ir laika spiediens, tīpaši ņemot vērā, vērā Eiros parlamentu vēlēšanas. Tādēļ mēs vēlamies jūs lūgt eh, aktīvi sadarboties, sniegt ieguldījumu un palīdzību, lai visas eh, iesaistās institūcijas varētu strādāt, lai mēs varētu panākt efektīvus un labus rezultātus. Aktuālajai transporta satikmes politikai. Tas ļoti būtisks elements Eiropas attīstībā pašreizējā posmā, un eh, līdz ar to, es domāju, mēs varam cīnīties arī pret sabiedrības problēmām, tīpaši pret bezdarbu. Ministra. Liels paldies, ministra kungs. Es Man vēl vēlas lasīt sekojuši deputāti Kramerkungs, Graškungs, Bartkungs, Senlovs kundze, Bilbao kundze, Kanēlis, Ajāls, Senderkungs, Cakos. Vai vēl kāds vēlas eh, tikt iekļaut šajā sarakstā? Labi, Vitanza. Tādā gadījumā četras minūtes koordinatoriem un divas minūtes pārējiem. Sāksim ar Grošu kungu, lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Gribētu teikt jums paldies par paskaidrojumu, kurus jūs mums sniedzāt. Uh, Vēl jums eh, veiksmi sarunās. Es tā ātri aprēķināju, ja jūs šos piecas vienošanās eh, tiešām sasniegsiet, un tad eh, vēl arī par citiem tematiem būs labs, labs ziņojumi, tad gan izvēl kā tāds olimpisks veikums tas būs piecu mēnešu laikā, ko jūs sasniegsiet. Jebkurā gadījumā jūs varat būt droši, ka mēs būsim jūs pusē. Šī komiteja svarīgais jautājumos kas attiec ne tikai uz transportu, bet arī uz ekonomisko attīstību un arī uz eh, nodarbinātību un drošību valstīs. Jūs sniegsiet lielu ieguldījumu, un mēs arī aktīvi pietāmies, lai visu to virzītu uz priekšu, tādēļ mums ir dot to pie sirds, lai šie visi projekti pārāk neaizkavējas padomē, jo mēs esam pārliecināti, ka parlamenta ieguldījums un sagatavoties darbs eh, veido labu pamatu, lai sasniegtu tālāk kompromisu un uh, galīgo vienošanos. Ir tādi ļoti jū, jūtīgi dokumenti, arī par šo dimensiju dokumentu. Tas uh, pie mums vēl nav tā īsti nobriedzis, bet domāju, ka vides aspekts un arī drošības aspekti attiecībā uz transporta līdzakļiem būs uh, diskusiju centrā un uh, jāraugas, kā tas viss būs norganizēts. Protams, ir visi šie lielā dzelzceļa pakaļi, mēs ļoti priecājamies ka jūs teicāt, ka jūs šo jautājumu izvirzāt par absolūtu prioritāti. Esam pārliecināti, ka dzelzceļš nākotnē būs ne tikai e, laba e, laba nākotne Eiropā, un turklāt to var papildināt no kuģa uz dzelzceļa, bet tas arī ir milzīgs nodarbināties potenciāls, ja dzelzceļa potenciāls pieaugs. To visu var palielināt. Protams, ka ir pareizi, ka ir jāsāk ar tehnisko jomu, bet lūdzu neaizmirstiet, ka mums šeit ir runa par veselu paketu, ko mēs pieņemsim, un mēs zinām, ka ir ļoti liels risks, ka ja mēs sadalām paketu, tad padome Padomē vienmēr tāda jocīga tendence izņemt ārā no tās to, kas tā ir vislabāk patīk, un pie tā strādā. Lūdzu, pasakiet saviem kolēģiem, ka mēs strādājam pie visas paketes, un, eh, protams, eh, nav nekāda problēma, ka jūs saskatāt tieši tehniskajā jomā prioritāti, jo to var ļoti ātri un veiksmīgi virziet uz priekšu. Eiropa pilsoņiem to noteikti jūsu, mūsu kolēģa Baha uh, ziņojumus varēsiet izlasīt par pasažieru tiesībām, un es domāju, ka šis dokuments, jo vairāk Eiropas, jo, jo, jo augstāk mērķi šeit Eiropā. Jautājums man ir par, uh, par, uh, sati, par aviosatiksmi. Protams, par trokšņa jautājums arī šeit gribat strādāt, bet ir arī vēl divi citi dokumenti. Jūs varbūt pie tiem nesat plānojuši tik daudz eh, pie zlotiem un, un eh, pakalpojumu uz zemes. Un eh, arī šie jautājumi varbūt trialogā varētu būt svarīgi arī par trokšņu jautājumu šeit. Dokumenta tālāk virzība šeit ir pabeigta. Tad trīs ziņojumi ir par TNT un uh, Connected Europe uh, Facility šeit ir uh, vairāk kolēģi, kas ir veikuši ļoti labu darbu. Mums ir svarīgi, ka šeit uh, kopā ar padomi tie darbs turpinās. Un pēdējais jautājums, ko gribēju uzdot, ir tīpaši tāda valsts kā Grieķija. Kāda ir Grieķijas atbildi uz lielajiem izaicinājumiem. No vienas puses finanšu izaicinājumi, otras puses infrastruktūras izaicinājumi. Kā jūs to saskatāt kopumā, kā prezidentūra? Otrakārt, kā jūs uzskatāt to jūsu valstī, kā jūs instrumenti, kas ir e, mūsu rīcībā, kā jūs to varat ātri izmantot? Paldies! Thank you, Mr. Alkadraui. Paldies, Alkadraui, kungs, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Arī no manas puses izniegs paldies ministra kungam par ievadvārdiem. Vēlu labus panākumus nākamajos mēnešos. Prezidentūra strādā sešus mēnešus, kā vienmēr, bet laiks sarunām. Tas saucamais window of opportunities sarunām starp Eiros parlamentu un padomu ir ļoti ierobežots. Gribētu koncentrēties uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, par dzelzceļa paketi un otrkārt par aviosatiksmi. Par dzelzceļa satiksmi jūs teicāt, ka tā ir svarīga prioritāte prezidentūrē. Tas gan, tā gan nav jūsu vaina, tas drīzāk ir saistīts ar padomas darba veidu, bet man tomēr ir jāsaka, ka mēs esam drusku vīlušies par uh, lēnajām sarunām kas eh, risinās ar padomi. Mēs no mūsu puses esam darījuši visu, lai šo ļoti sarežģīto un apjomīgo paketi virziet uz priekšu. Mēs pieņemam zināšanē, ka padomi ir pieņēmusi citu tehniku. Padomjas pirms vēl strādāja pie tehniskajiem jautājumiem, tikai pēc tam ar politiskajiem jautājumiem, bet mēs cerējām vēl pirms sasaukuma perioda beigām vismaz varētu virzīt sarunas, lai vismaz par tehnisko pusi šajā paketē varētu panākt vienošanos. Ja jūs eh, padomē šīs orientējušās debatas par tehniskajiem aspektiem, ja tās notiek, protams, ka būs par vēlu panākt šādu vienošanos kopumā. Mēs bijām gatavi sadalīt šo paketi un vispirms eh, uzsākt sarunas par tehniskajiem aspektiem bet mēs faktiski esam drusku vīlušies par to, kā tas līdz šim ir noticis. Tad par avio um, satiksmu un attiecīgiem dokumentiem jūs nosaucāt dažus dokumentus. Aviācijas pakete jau pie mums ir tā kā pabeigt jau nav runa tikai par troksni, bet arī par sociālajiem noteikumiem, par uh, pakalpojumu uz zemes un arī par zlotiem, par nišām mēs esam gatavi runāt ar padomu, jo mēs zinām, ka jūs visu šīs diskusijas vēl nesat uh, pabeiguši, bet mēs ceram, ka vismaz trokšņu dokumentos mēs varēsim panākt progresu. Tad par pasažieru tiesībām tas ir temats, ko, pie kā strādā kolēģis Baha kungs, un mums pēc kāda laiciņa būs balsojums uh, plenārsēdē, un tad mums būs galīgā nostāja. Es uzskatu, ka tā ir tāda vienreizē iespēja Eiropas pilsoņiem parādīt, ka Eiropa ļoti konkrēti var īstenot ļoti pozitīvas lietas. Tātad, ja ir problēmas, tad Eiropa ir spējīga aizsargāt uh, pilsoņus. Tādēļ es vēlētos jūs iedrošināt uh, aktīvi strādāt pie jautājuma pasažieru tiesības, lai mēs panāktu progresu. Pēdējais jautājums par uh, avio pakāpojumu. Tas attiec uz, uz kopīgo vienoto gaistālpu. Jau kopš daudziem gadiem šis jautājums tiek uh, pārunāts. Mēs tagad konstatējam, ka agrāk jau pieņemti likumi par uh, vienotām Eiropas debesīm vēl nav īstenoti. Kaut arī šie noteikumi par izmaksu samazināšanu uh, un vides uzlabošanu un lielāku efektivitāti uh, šie dokumenti, tas nodrošina to, ka gūtu labumu arī pasažieri. Tagad ir, mēs strādājam e, ir pie šī, šīm vienotiem Eiropas debesīm divi, un mēs gaidām no Grieķijas prezidentūras turpmāku progresu. Mēs vēlam jums labus panākums, mēs jebkurā gadījumā esam gatavi virzīties jums kopā sarunās. Paldies, Maisners kundze, paldies priekšēdētāji, paldies arī liberāļu vārdā sirsnīgi par jūsu ieguldījumu, par jūsu teikto. Daudz, kas jau tika pieminēts. Protams, prezidentūra ir sešas mēnešas, bet mums pēc četriem mēnešiem viss būs beidzies parlamentā, un tādēļ ļoti daudz uzdevumi ir un ļoti ātri, bet tā jāstrādā. Celstie pakaļ ļoti svarīgi, bet par to es neko neteikšu, jo mana kolēģa Bilbao kundze, jā, mans vārds ir Maisnere bet mana kolēģe Bilbao arī par to tūlīt izteiksies, jo viņa ir ļoti aktīvi iesaistīta kā referenčē jautājumā. Vispirms par infrastruktūras vēlētos kaut ko pateikt. Jūs jau teicāt, ka infrastruktūra alternatīvajiem degvielām, pie tā tiek strādāts, pirmais trialogs jau ir noticis, es esmu ēnu referente no manas politiskās grupas, un es domāju, ka būtu labi, ja 5. martā patiešām varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā, jo tas būtu labs signāls un arī laba iespēja, kā virzīties uz priekšu. Mēs vēlamies eh, bātās grāmatas mērķi, eh, mērķi izpratnē sasniegt tīrāku satiksmi un būtu ļoti labi visiem transportiem, ja sasniegt šādu infrastruktūru. Par uh, lidojumiem runāšu īsāk. Daudz, kas tika teikts, uh, Jūs strādājat pie šīs lidostu paketes, pie trokšņa jautājumiem. Mēs kā uh, liberāļi vēlamies, lai būtu arī nišas sloti tur iekšā. Es zinu, ka tas ir ļoti ambiciozi, un tur ir arī uh, liberāls uh, referents, kas tā vien gaida, lai tiktu strādāt pie tā. Par vienoto gaisa tāpu es atbalstīšu manu kolēģi Elka Dravi kungu. Mēs esam ļoti interesēti, lai tas virzās uz priekšu. Mums nav Eiropas risinājumu kopēju, un tāpat kā par dzelzceļu mums arī avio pakāpojumus mums ir vajadzīgi risinājumi, kas visu uzlabo. Varbūt jūs prezidents laikā varētu kaut ko sasniegt. Par pasažieru tiesībām man ir konkrēts jautājums. Ir tā, ka parlaments vēl nav pilnībā pabeidzis šo darbu, bet eh, parlamenta nostāja ir daudz patērētēm draudzīgāk nekā priekšlikums. Kāda ir padomas nostāja? Tā, tā ir tendences ziņā, tas man interesētu. Un pēdējais jautājums, vai es pareizi sapratu, ka jūs esat uh, atbildīgais ministrs par Najātes programmu, jo es strādāju pie šī jautājuma mūsu politiskajā grupā. Labprāt uzzināt. Sirsnieks, paldies. Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kramer kungs. Jā, paldies eh, zaļo politiskās grupas vārdā par eh, jūsu izklāstu un jūsu nodomu paziņojumiem, ko es nedzirdēju. Ēvas Lichtenbergas ziņojums un mans ziņojums par statistiku dzelzceļa un ūdens transportā. Mēs esam to jau sen pieņēmuši. Ne, tas netika pieminēts, vai tas nav darba plānā. Nekas nenotiks tuvākajā laikā par to. Ļoti priecājos par to, ka jūs e, izteicāties par dzelzceļa paketi, un jūs teicāt arī, ka tā jums ir pati augstākā prioritāte, jo mums ir informācija no jūsu aprindām, ka Grieķijas uh, padomas prezidentūra patiesībā nevēlas neko daudz tur darīt. Vai es pareizi sapratu, ka jūs teicāt, ka jūs uh, nākamais pīlārs tehniskajā jomā era, jo padomi jau ir atradus pozīciju par eh, sadarbspēju un par drošību, ka jums tas ir eh, pat augstākā prioritāte un ka jūs vēlaties ātri uzsākt trialogu sarunas eh, un vispārējais proti tas, ko pieminēja Maķo Grošs, ka tas sekos, bet ka tad mēs varam jau sākt, jo Mums kā parlamentam tikai četras mēnešu laiks, jūs tagad mājas ar galvu, un tādēļ es, protams, priecājos, ka jūs to apstiprināt, jo vakar mēs tieši diskutējām par šo jautājumu mūsu komitejā, un mūs tas ļoti priecē, jo tas ir milzīgs solis uz priekšu. Pārējiem būs jāsako, mēs zinām, ka tie ir sarežģītāki, grūtāki, bet uh, jā, tas tiek eh, sadalīts, bet eh, mēs vēlamies sarunas par to, kas jau ir iespējams. Arī Indras gaidīšu jūs atbildes. Paldies. Thank you, Mr. Kramer. Paldies. Es vēlētos nākamajiem dot vārdus divām minūtēm. Bākungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūs uh, uzsvērāt transporta milzīgo nozīmi, un es domāju, ka jums ļoti svarīgs uzdevums. Vēlos vēlēt jums uh, labākos panākumus. Jūs esat ļoti ambiciozi. Iepriekšējos uh, mēnešos un gados padoma nebija tik uh, ambicioza, piemēram, šajā vienotajās Eiropas debesīs un uh, aviācijā un dzelzceļā padome mm, tā diezgan piebremzē to visu. Divi dokumenti, kas man ļoti interesē, pasažieru tiesības avietransportā, man šeit vairākas reizes jau piesauca, uh, Un es priecājos, ka jūs teicāt, ka tā ir pati augstākā prioritāte. Jūs gan teicāt, ka jūs varbūt tikai jūnijā esat eh, plānojuši panākt vienošanos. Es tomēr gribētu jūs lūgt, eh, un šeit atsaukšos uz Gezīnas Maisneres jautājumu, kāda ir jūsu nostāja, vai komisija drīzāk ir uh, uzņēmumu pusē vai pasažieru pusē, vai tiek mēģināt sasniegt līdzsvaru. Varbūt jūs varētu būt vēl ambiciozāk un jau mārtām panākt to. Es domāju, ka pilsoņi to gaida ļoti skaidru signālu, kāda tas būs viņu tiesības. Varbūt, ka martā padomē jau varētu vismaz pieņemt uh, un uzsākt tādu kopīgu pieeju Tālāk par dzelzceļa paketi. Es domāju, ka jūs teicāt, ka tehniskajos dokumentos es tur nesaskatu nekādus lielus sarežģījumus, jo katrs apzinās, ka dzelzceļā tas ir ļoti svarīgi un ražošanai tas ir svarīgi, bet es domāju, ka politiskajā jomā divi pārējie dokumenti, jūs teicāt, ka kārtība būs tāda, ka vārds pakalpojumi, ka tie vispirms Par to būs runa. Un pēc tam jūs teicāt, ka kārtība varētu vēl mainīties darba gaitā. Nu, kā tas ir atkarīgs? Vai es pareizi to sapratu? Nu, kā tas ir atkarīgs, ka tas vēl varētu mainīties? Paldies! Thank you, Mrs. Senelova. Paldies, Senelovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, ministra kungs. Man ir jautājums par eh, transporta drošību. Es atnācu, lai paklausītos, ko jūs mums pastāstīsiet par savām ambīcijām ekosistēmā. Un eh, šeit es gribētu īpaši jautāt par eh, avārijām uz ceļiem, autoavārijām. Būtu svarīgi samazināt bojākāšo skaitu ceļu satiksmē. Ka, eh, paldies, ka jūs kā eko nosaucāt par vienu no prioritātēm. Uh, Es arī vēlētos eh, šeit bilst, kā Eiropas parlaments ekol eh, uh, eh, ieviešanu atbalsta. Pēdējo reizi jūlijā 2012. gadā mums bija ziņojums, mēs strādājam kopā ar kolēģi Kohu, un uh, Eiropas parlaments bija prasa no 2015. gada oktobra šīs sistēmas ieviešanu. Uh, Un mēs domājam, ka katra aizkavēšanās varētu maksāt eh, cilvēku dzīvības. Kas attiecas uz infrastruktūru, šeit ir jāizmanto projekti, kuros ir apkārpot, eh, kāda izklāst situācija dalību valstīs, cik tālu jūs vēlaties virzīt priekš šos likumdošanas priekšlikumus. Vai jau pirmajā lasījumā vēlaties sasniegt vienošanos? Gracias, presidente. De manera breve y para no repetirme, felicitar en... Bilbao konce, lai es neatkārtotos, gribētu sirsnieki sveikt prezidentūru, vēlēt jums labus panākumus, veiksmi. Mēs priecējamies dzirdēt, ka ceturtā dzelzceļa pakete pieder pie prezidentūras prioritātēm. Kā jau kāds no kolēģiem teica, aizkulisēs visi runā, ka nesot pietiekam liela interese. Domāju, ka par tehniskiem aspektiem būs eh, iespējams jau par to eh, runāt jau martā, un ja mēs visi centīsimies, tad es domāju, ka no deputāta puses mēs nekādu sarežģījumu šeit neradīsim. Padome ir radījusi kaut ko, no kā parlaments vēlējās izvairīties, proti, ka ceturtais eh, eh, dzelzceļa paketi tiek sadalīta tehniskā un politiskā blokā. Jūs eh, teicāt, ka jūs vēlaties ar politisko daļu arī tikt pēc iespējas tālāk un par sadalījumu šis datums 5. jūnijā. Mums jau nemaz nebūs sanāksmes tajā laikā parlamentā. Mans jautājums ir šāds. Ko jūs padomē dzirdat no dalību valstīm? Un vai jūs no dalību valstu puses redzat eh, gatavību panākt patiesu progresu dzelzceļa paketē un par politisko daļu, kur ir eh, galvenie sarežģījumi, kur ir problēmas? Vai līdz šim nav tāda izdialoga ar Eiropas parlamentu? Ευχαριστώ, Brian. Ε, καλώς ορίσατε. Jā, Tagad Danēlis kungs, eh, sirdnieks sveicu ministru kungu, vēlos Grieķijas prezidentūrai vēlēt visu labāko, lai tā varētu strādāt patiešām efektīvi un labi. Kas attiec uz efektivitāti, tur mums, protams, ir jāstrādā vēl pie tiem jautājumiem, kas nav atrisināti. Svarīgi ir diskusijas starp par parlamentu un padomi. Uh, Un nākamajai prezidentūrai ir jāsagatavo lietas, tās ir jāpanāk arī progress. Ir tādas divas lielās jomas, tātad vienošanās, kopīgs darbs pie tā, ka vajadzētu noteikt, kur tad ir galvenās problēmas. Un mums jābūt konstruktīviem no Grieķijas prezidentūras puses tajos jautājumos, pie kuriem tiks strādāts. Pavisam īsti gribu pieminēt divus svarīgus jautājumus. Pirmkārt, vienotā Eiropas telpa, gaisa telpa, un uh, 28 mīnus 10 informācijas sistēmas, ja tiks saglabātas, mēs domājam, ka tas nav iespējams, jo ir jāveido vienota satiksmes telpa, lai taupītu naudu, laiku un lai risinātu problēmas vidas jomā. Domāju, ka Grieķijas prezidentūrai enerģija jāsādā pie šie jautājumi. Šeit komitejā veidojas tāds viedoklis, ka šī pakete varētu būt vēl tālākajoša. Bet uh, zemes pakalpojumu liberalizācija šeit ir jāpārdomā, un es domāju, es domāju, ka vajadzētu pie šī jautājuma strādāt aktīvi. Grieķija ir uh, kā valsts ir at, ļoti atkarīga no turisma un ļoti atkarīga arī no gaisa satiksmes. Tādēļ pie šī jautājuma ir eh, aktīvi jāstrādā. Tad par pasažieru tiesībām aviācijas jomā. Tas viss vēl ir sākuma stadijā, bet uh, tur jāpanāk progress. Tas ir kaut kas, kas Eiropas pilsoņiem ir ārkārtīgi būtiski, lai pakāpojumi tiktu patiesām uzlaboti. Ajāls Sanders kundz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, paldies par eh, sniegto informāciju. Par pakotni, eh, par eh, dzelzceļa savienošanu ar kuģu maršrutiem Ship to Rail. Jā, šeit pavisam nesen radās zināmas problēmas. Dažas dalībvalstis manējo ieskaitot vēlējās piedalīties. Bija Francija, Polija, tur arī bija problēmas ar šīm valstīm. Būtu labi, ja mēs varētu nodrošināt vislielāko uzņēmumu skaitu, kas iesaistītos kāds vien iespējams. Par pakotni runājot, varu atklāt to, to ko kolēģi teica. Es būšu uh, Eh, galvenā referente par drošības un sadarbspējas jautājumiem, bet eh, līdz vēlēšanām mums ir noteikti jātiek galā ar tehnisko daļu, bet kā citi kolēģi teica, mēs gribētu arī no padomas kaut kādas politiskas vadlīnijas, kaut kādas norādes saņemt, jo Tas ir labākais, ar ko jūs varat eh, mums palīdzēt. Runājot par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, ehm, šeit arī vajadzētu sakoordinēties pēc iespējas ātrāk par šiem transporta koridoriem, būtu jāsāk kontakt pēc iespējas ātrāk. Jo tad, kad projekti tiks prezentētos, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk īstenot. Uh, Tālāk pasažiertiesības arī būtu labi, ja mēs varētu doties vēlēšanām ar kādām labām uh, ziņām. Uh, tas ir viens no svarīgākajiem uh, aspektiem. Šīs vēlēšanas būs sarežģītas un būtu labi, ja mums būtu arī kas labs pavēstāms. Komocākus kungs, divas minūtes. Paldies, Brain, paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināts, ministra kungs, mūsu komitejā. Novēlu jums visu to labāko jūsu grūtajā darbā prezidentūras laikā. Jūsu pamatmisija ir jāsaspiež sešos mē, četros mēnešos vēlēšana dēļ. Nu, mēs jūs atbalstīsim, kā teica man kolēģi, gan ar uh, ekspertu viedokli, gan arī. Um, ar tādu politisko gribu, ar vēlmi virzīties uz priekšu. Man prieks bija dzirdēt, ka viena no jūsu augstākajām prioritātēm ir najādas pakotne. Tas mums ir ļoti svarīgi. Ja mēs runājam par intermodālismu nodrošināšanu transporta sektorā Eiropā. Nākošais jautājums, kam vēlējos pieskārties, ir Eiropas transporta tīkli. Visu šo gadu laikā ir paveikts daudz, ir izveidots eh, finanšu eh, likumdošanas ietvers, un tagad mums ir instrumenti, lai to visu varētu ieviest. Arī Grieķijā un citur eh, ir ļoti svarīgi ieviest šo vislielāko infrastruktūras projektu, kāds vispār Eiropā ir ticis ieviest pēdējo 15 gadu laikā. Un es domāju, ka ar visu ietekmi, kādu jums ir, jums jādara viss, lai varētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt šo projektu īstenošanu, kontaktēties ar komisāru, ar eh, ekspertiem no dalību valstiem. Grieķija savas eh, ģeopolitiskās situācijas dēļ um, varētu kļūt par tādu transporta mezglu uh, šādai te intram, in, intermodālai trans, transporta sistēmai Eiropā. Tālāk runājot par Connecting Europe Facility un šo milzu projektu realizāciju. Arī Grieķijai tas ir svarīgi un visai Eiropai kopumā. Paldies un vēl divi cilvēki. Fedans kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos novēlēt jums veiksmi Jūs prezidentūras laikā jums ir tiešām ļoti tālajoša programma, un arī mums itāļiem jūras jautājumi un transporta jautājumi ļoti svarīgi. Jūs faktiski uh, nobruģējat ceļu mūsu nākamajai prezidentūrai, kas sāksies jūlijā. Tā kā es eh, ceru, eh, ka varē, varu drīkst apgalvot, ka visu, ko jūs nepaspēsiet, mēs varēsim turpināt. Te es domāju infrastruktūru, alternatīvās degvielas. Es vēlos pateikties par sadarbību, kāda mums līdz šim ir bijusi ar Grieķijas prezidentūru. Un varu dalīties šajā piesardzīgi optimismā ar ministru. Iespējams, ka martā mēs pirmā lasīmā panāksim vienošanos. Un, ja mēs apvienosim spēkus, tad mēs varēsim to dabūt cauri parlamentam un cerams arī padomē. Tā kā mums ir jāstrādā. Tādā virzienā, lai investīcijas arī privāta sektorā tiktu piesaistīts pietiekoši ātri, arī e, tehnoloģijas, kas ir saistītas ar gāzi, gāzes sašķidrināšanu, e, emisiju samazināšanu jūras transportā. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ūdeņiem. Cerams, ka šis eh, priekšlikums nesastapsies ar šķēršļiem, netiks atšķaidīts. Jā, mēs esam saņēmuši informāciju no komisijas, un mums tā tad vajadzēs iziet cauri visu parlamentu procedūras, bet mēs tiešām ceram, ka mēs to paveiksim. Pretējā gadījumā mums nebūs vienota transporta tīkla Eiropā, jo tā jau ir visa eh, šo normu veidošanas jēga. Un uh, turisms. Uh, Vai jūs lūdzu varētu nodot to atbildīgajam ministram? Mēs turpinam strādāt pie dažādiem turisma jautājumiem. Un martā komisija pārskatīs e, vīzas sistēmu, un es e, domāju, ka jūs varēsiet runāt par vīzu kodeksu. Uh, tādējādi, lai mēs varētu ātri virzīties eh, arī savā prezidentūrā ātri uz priekšu. Eh, Karlos atvainojos, eh, bet es fiksēju tavu laiku. Marinesku kungs nākamais divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā ministra kungs. Jūs jau uzklausījāt kolēģis, esmu referents par vienotajām Eiropas debesīm vai vienotu Eiropas gaistālpu. Sociālisti demokrāti, liberāļi, EPP, visi lūdz vienu un to pašu - mēģināt panākt vienošanos par vienotēm Eiropas debesīm, jo mums uh, eh, tūlīt pat janvārī jābalso par to, un uh, viena lieta, ko es jums gribētu lūgt, sākt diskusijas. Tātad sāciet tās. Neklausieties tajos, kas saka, ka tas viss ir neiespējams, es domāju, mēs domājam, ka tas ir iespējams, ka ir iespējams panākt vienošanos, panākt kompromisu ar padomi. Jums būs komitejas dokumenta teksts, un es domāju, ka jums būs pamats, ar ko sākt. Tas bija, būtu mans lūgums. Vienkārši sāciet apspriest. Paldies, ministrs Kungs, pirms lūdzu jūs uh, atbildēt. Man jāsaka, kā priekšsēdētājiem, tas ir jautājums par dzelzceļa pakotni, un man ir prieks, ka jūs esat ar mieru virzīto uz priekšu, īpaši tās tehnisko daļu. Mēs balsosim par šo pakotni kopumā februāra plenāra sēdē, bet esam atvērti ir izcinājumam, ka tehnisko pusi varētu skatīt atsevišķi, lai varētu panākt progresu šī sasaukuma, līdz šī sasaukuma beigām. Uh, Tā kā es visnotaļ apsveicu jūsu teikto, jo mēs te dzirdam tādus uh, negatīvus signālus, ka padomu vispār to neskatīs un tā tālāk, un tas varētu teikt mūs tā druscīt ir satraucis, maigi izsakoties. Vienīgais punkts, ko es gribēju teikt, kā Džordž Baks ir mm, referents par pasažieru tiesību dokumentu, 261, un ko es gribēju uzsvērt par šo dokumentu, tas nav avio sabiedrību tiesības, tās ir tiešām pasažieru tiesības. Varbūt atgādiniet lūdzu dažiem uh, eh, padoms locekļiem, ka tās nav avio sabiedrību tiesības, bet gan pasažieru tiesības. Lūdzu, ministra kungs, vārds jums. Paldies, Simpson kungs. Dāmas un kungi, dārgie deputāti. Paldies par aktīvo dalību šajā diskusijā. Paldies par to, ka pievērsāties ļoti svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar manas kompetences jomu. Sākumā gribētu runāt par kādu lietu, kam pievērsās gandrīz visi deputāti. Tā ir dzelzceļa pakete. gribētu jums apsolīt un sniegt jums zināmas garantijas, ka tiešām no sirds esmu apņēmies pabeigt darbu pie šī dosjē. Pavisam nesen tikos ar Kalasa kungu, kas ir kompetentais komisārs šajā jomā, un jāsaka, viņš tiešām ir arī apņēmies izbīdīt cauri šo pakotni, ja tā var teikt. Un tā kā darbs pie pakotnes ir tiešām lielā mērā aizkavējies, nu, savā ziņā var teikt, ka Grieķijas prezidentūra var lepoties ar to, ka tā nav gluži mūsu vaina, bet mēs kopā ar komisāru un padomi un uh, Jūs, priekšsādātāji, arī labprāt iesaistītu šajā darbā. Mēs kopīgi tādējādi iesaistot arī referentus un politisko partiju vadītājus gribētu apņemties kopīgi strādāt un izstrādāt konkrētu laika grafiku, kurā mēģināt atrisināt visus šos jautājumus tuvākajā nākotnē. Un, ja mums to izdosies panākt, tad uh, es kā padomes priekšprezidējošās valsts um, krāslā sēdošais noteikti ieradīšos pie jums, cik vien būs, bieži tas būs nepieciešams. Lielais valstu vairākums padomē ir vai nu neitrāli noskaņot vai iebilst pret šo pakotni. Arī to vajadzētu paturēt prātā. Ir skaidrs, ka dalībvalstis nav tā, ka ļoti rautos izbīdīt caur šo pakotni saspringtajā laika grafikā. No kolēģiem pēdējo dienu laikā esmu saņēmis signālus, ka, nu, varbūt nevajadzētu iet uz priekšu tā pā, un pārāk steigties. Tomēr jautājums ir tiešām svarīgs. Divi dosjē nu ir pabeigti, tagad ir palicis tikai ERA. Un gribētu jums šodien apsolīt, ka sadarbībā ar komisiju un padomi mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai izbīdītu šo pakotni un pabeigtu pie tās darbu. Tas ir ļoti skaidrs signāls, ko vēlos jums šodien nodot. No sirds gribētu nākt klajā šādu politisku paziņojumu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai to paveiktu, un noteikti atgriezīšos jūsu komitejā, lai stāstītu par panākto progresu. Tomēr gribētu norādīt, ka mūsu prezidentūra ir tādi nedaudz īpaši apstākļi, jo uh, parlamenta darbs martā tiks iepauzēts. Tālāk pārēja uz dzelzceļa transportu. Šī ir ļoti svarīga iniciatīva. Un tajā cie, ir cieša saikne novērojama starp Eiropas dzelzceļa nozari, pētniecības iestādēm, uh, pētniecības institūtiem, dalību valstu iestādēm kopīgi mēģināt turpmāko gadu gaitā nodrošināt attīstību un augsta līmeņa tehnoloģisko progresu, kas nāk par labu Eiropas ekonomikai. Manuprāt, šī ir tiešām vērtīga iespēja ko nevajadzētu palaist garām, un, manuprāt, mums, varēja, mums varētu izdoties pabeigt šo darbu līdz marta padomēju, un pēc tam iespējams mēs varētu nākt klajā ar regulas priekšlikumu, un gribētu reiķināties arī ar parlamenta zaļo gaismu šajā jautājumā. Atbildēšu arī uz citiem man uzdotiem jautājumiem, mēģināšu gan to īsi darīt, un tad sniegšu jums papildus informāciju par alternatīvo deg degvielu. Šajā dosē beidzot panākam zinām progresu un pēdējā trilogu rei tikšanās reizē ar Eiropas parlamentu. Nu, ir gan vēl viens trilogs plānots 5. martā. Tālāk lidostas, um, gaisa transports, pasažieru tiesības, kā jau to minēja Simpsona kungs. Mums tiešām ir jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem. Un arī tīri politiskā līmenī mums vajadzētu sliekties panākt progresu pasažieru tiesību jomā. Mēģināsim to arī izdarīt. Tas ir ļoti sensitīvs un sarežģīts dosie. Lietuvas prezidentūrai neizdevās pielikt tam punktu, un mūsu mērķis ir pabeigt darbu pie šī dosie 5. jūnijā, nu, tas tāds galīgi maksimālā robeža. 5. jūnija padomē. Tālāk e-kola priekšlikums. Plānojam pie tā pabeigt darbu līdz martam. Tomēr tas ir savstarpēji atkarīgs no cita dosjē, pie kā strādās uh, kāda cita no mūsu ministrijām, citā padomē. Tātad ir jārunā par attīstības ministriju un ierīču specifikācijas priekšlikumu. Es patiešām ceru, ka mums izdosies strādāt paralēli un kopā. Tālāk. Nišas sloti. Par to runāja vairāk deputāti. Lidostu paketē prie, kā prioritāte esam noteikuši trokšņu priekšlikumu. Uh, Mūs interesē, protams, arī pārējie jautājumi, bet laiks sarunām ar parlamentu ir patiešām ierobežots. Niepkurā gadījumā turpināsim diskusijas par šiem jautājumiem padomē. Nu, gribētu atgriezties pie pasažieru tiesībām. Grieķija uzsāka sarunas ar Eiropas parlamentu, un tas bija apzināts lēmums Simpsona kunga iepriekš minēto iemeslu dēļ Arī mēs vēlējāmies īpaši uzsvērt to, ka ir būtiski um, nodrošināt pasažieru tiesības un sniegt pasažieriem atbalstu. Un tiklīdz mums izdosies panākt vienošanos padomē, Nu, jāsaka, arī Lietuvas prezidentūras laikā bija daudz jautājumu, par kuriem mums neizdevās vienoties. Šobrīd ir neviens vien problēma jautājums, kas vēl aizvien nav atrisināts. Un, ja paturam prātā arī ierobežoto laika grafiku, tad es varu tikai vienīgi izteikt cerību, ka mums izdosies līdz pēdējai padomes sanāksmēji panākt progresu. Vienotās Eiropas debesis, tas ir patiešām svarīgs priekšlikums, tam ir atbalstītāji, bet tam arī pietiek kritiķu. Un, kā jau minēja Danelis kungs, tad uh, tur reizēm nāks cīnīties arī ar konkrētiem ego padomē. Protams, atkarībā no tā, kādas tiks noteikts prioritātes un cik daudz mums būs pieejams laika, mēģināsim izskatīt arī šo priekšlikumu. Tālāk Eiropas infrastruktūras savietošana CEF. Tur noteikti sadarbosimies ar komisiju, un koordinatoriem Eiropā. Tālāk. Centrālie tīkli. Tur noteikti sadarbosimies ar komisiju un koordinatoriem. Ir būtiski panākt progresu pie šī dosē. Tas ir ļoti cieši sasaistīts ar progresu un attīstību. Infrastruktūras attīstība visiem um, transporta veidiem, ostas, dzelzceļi, ceļi, um, Visi šie elementi Eiropai ir būtiski. Tomēr gribētu uzsvērt vēl dažus svarīgus faktorus. Kā jau minēja Kolts Akis kungs, viņam var pilnībā piekrist. Nu, var jau būt, ka tas varētu kalpot arī mums pārējiem par atgādinājumu infrastruktūras ministrija Grieķijā ir uzsākusi darbu pie maģistrālēm, šosejām. Tur sadarbojas privātais un publiskais sektors un arī bankas. Tur mēs runājam lielākoties par Eiropas finansējumu. Un arī komisija mūs lielā mērā ar aģentūru palīdzību ir atbalstījis. Liels viņiem par to paldies! Mēs esam atkārtoti uzsākuši darbu pie šī projekta, tā vērtība ir 7,5 līdz 8 miljārdi eiro. Tomēr mūsu gūtā pieredze šajā darbā ir vērtīga. Lielākoties tur jārunā par banku sektoru. Banku sektors ir ļoti strikts un, un nespēja izrādīt pilnīgi nekādu elastību. Turklāt gribētu arī norādīt, ka Eiropas investīcija banka kuras loma galu galā ir ieguldīt finansējumu infrastruktūras projektos, ir iestāde, institūcija, kam ar aizdevumu palīdzību ir jāveicina attīstība Eiropā. Ja mums nav gan valsts, gan privātā finansējuma, nu tad būs visai grūti nolikt Eiropas ekonomiku atpakaļ uz attīstības ceļa, jo īpaši tajās valstīs, kuras ir vissmagāk cietušas no ekonomiskās krīzes. Šeit runāt konkrēti par Grieķiju un arī par vairākām citām valstīm. Tādēļ gribētu aicināt tomēr pievērsties struktūrētām diskusijām par to, kādā veidā šīs Kumacakus kunga minētais tīkls var tikt integrēts tādā vienotā programmā, kas saņemtu finansējumu gan no komisijas, gan arī no banku sektora, tajā skaitā arī privātā sektora. Manuprāt, tas ir pamata un būtisks priekšnosacījums tālākai izaugsmē Eiropā. Kas attiec uz alternatīvo degvielu, tad šo dosie plānojam pabeigt līdz 5. martam. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν Un tie jautājumi, kas ir saistīti ar dimensijām, svariem, svariem un dimensijām, es zinu, ka šajā jomā vairākas valsts ir uztraukušās par to, ka nepieciešams nodrošināt līdzsvaru starp prasībām un bažām, lai mēs neradītu papildu slogu valstīm, kas jau tā ir nesamērīgi skartas. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka sauszemes transports ir neatkarīgāks no naftas, kļūst vidē draudzīgāks, bet tajā pašā laikā mums šajā nozarē ir jātīst tehnoloģijas un jārada jaunas darba vietas. Tālāk iekšzemes ūdensceļi. Tas tiešām ir būtisks jautājums. Un vēlamies nodrošināt, ka, lai parlaments jūnijā varētu pieņemt regulu. Nu re, tas ir mans atbilds uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Nākotnē noteikti mēģināšu rast kopsaucēju starp um, dalību valstu viedokļiem padomē un viedokļiem parlamentā, lai visi priekšlikumi tiktu izstrādāti ar pietiekumu ambīciju līmeni, lai tie atspoguļot Eiropas un Eiropas iedzīvotāju ambīcijas. lai beigu beigās mums izdotos nonākt pie konkrēta politiska rezultāta. Un te jārunā par uh, labāko risinājumu pilsoņiem. Paldies! Paldies! Paldies jums, ministra kungs! Paldies pirmkārt par prezentāciju un paldies arī par visaptvarošajām atbildēm uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību, kā jau es minēju, otram ministram. Kā jau es teicu, laikā līdz aprīlim vai kad tas, lai arī nebūtu, mēs nepabeigtu darbu, jebkurā gadījumā es līdz 1. jūlijam skaitīšos komitejas priekšsādātājs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu Grieķijas prezidentūrai šajos jautājumos, kas ir svarīgi arī mums, kā jau jūs to šodien dzirdējāt. Jebkurā gadījumā liels jums paldies, ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību turpmāko mēnešu laikā. Paldies! Okay, guys, can we go on to our... Kolēģi, pārējām pie pēdējā mūsu darba kārtības punkta - gabarīti un masa. Iz, grozījuma izskatīšana. Man teica, ka esot 365 grozījumi. Es nezinu, vai referents var apstiprināt, ka 364 no tiem ir saistīti ar šo um, mega smago automobīļu pārobežu šķērsošanu, bet nu, es domāju, ka varu teikt, ka lielais vairums no grozījumiem ir saistīts tieši ar šo konkrēto jautājumu. Laikfrīda kungs, vai varu lūgt kolēģi? Būtu patiešām pateicīgs, ja jūs varētu atstāt zāli un varbūt pārunāt savas jautājums ārpusē, lai mēs varam turpināt darbu. Laifrīd, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šajā ziņojumā mēs esam fāzē, kur darba daļa ir pabeigta, bet otra darba daļa gaida mūs. Tas, kas ir pabeigts, tā ir eh, sakotnēs pozīcijas noteikšana, visi kolēģi Par visiem kolēģiem ir apmēram tagad zināms, ko kurš grib, un virziens tagad apmēram skaidrs, un tas arī, protams, ļoti patīkami. Var apmēram novērtēt, kāda būs vairākumi, ko var jau paredzēt balsojumos. Un pamatoties šo situāciju, esmu mēģinājis apzināt problēmas un izkristalizēt punktus. Izskatās, ka ir četras jomas, kas ir grozījumu būtībā. Šīs jomas ir dusko atšķirīgs. Trīs ir tādas neapstrīdēdams aerodinamiskie pasākumi. Šeit eh, kolēģu iesniegtie grozījumi ir par to, cik, eh, kā tam jāskās, cik tam jābūt garam un tam līdzīgi. Un ir pirmais ēnu referentu. Diskusija rāns jau bijis un esam tur jau pareizā virzienā, kā panākt šajā jomā risinājumus, ko atbalstīs vairākums. Jautājums, piemēram, cik garām jābūt iespējām pagarinājuma kravas mašīnai, aerodinamiskām uzlabojumam uh, sākumā 400-800 ml un jomas starp to un kas ir tas saucamie flaps aizmukurē. Cik gariem tiem jābūt? Svarīgi ir, lai mēs atrastu noteikumus, kas nebūtu pretrunā pašreizējām Eiropas Savienības normām un arī starptautiskām normām, kas pastāv šajā jomā, jo, protams, Eiropas automobīļu ražošanā šo priekšlikumu nevajadzētu aizkavēt, bet eh, vismaz, eh, lai tas izskatās eh, vienlīdzīgi Otrs jautājums, kas izvirzās, ir jautājums par eh, masas palielināšanu, kas pamatos uz alternatīviem dzinēm metodēm. Šeit mēs eh, arī diskutējam par to, un tas ir ieguvis piekrišanu vispārīgu. Šeit ir jāturpina darbs, bet es domāju, ka mēs jau samērā tālu esam tikuši. Trešā joma ir drošības joma. Šodien mums nav pan, izdevies par to diskutēt, bet es domāju, ka tas eh, kopumā gūs eh, lielu atbalstu, ka kravas mašīnām jābūt daudz drošākām gan tālsatiksmes transportā, gan arī pilsētas transportā, kur faktiski notiek visvairāk eh, negadījumu, kuros iesaistīts personas. Es domāju, ka arī šeit tas virzās pareizā virzienā. Es domāju arī, ka masas sensori arī jautājums, kas ir atrisināms. Tātad tas ir četras paketes kur es kā referents man šķiet samērā vienkārši panāca rezultātu, jo visiem ir labāka riba un uh, idejas ir apmēram līdzīgas. Tad ir piektā joma, un šī piektā joma tādās emocionālās interesēs ir tāds samērā sakars jautājums, kas ir arī medijiem interesants un kur viedokļi atšķiras. Komisija, manuprāt, ir eh, izstrādājusi priekšlikumu, kas ir ļoti radikāls, kas eh, neiet pareizajā virzienā. Un eh, man atbildes to ir atbildēt tādu pašu radikā, radikālitāti. Un referenta priekšlikums uz komisijas priekšlikumu bija pilnīgi pretēji. Un, protams, tāda atbilstīga bija arī kolēģu reakcija. Ir kolēģis un kolēģi, kas uzskata, ka robežu atvēršana lielajām un smagām kravas mašīnām ir pamatota, un to vajadzētu normalizēt ātri. Savukārt ir citi kolēģi, kas uzskata, ka par to var diskutēt, bet ir jautājums, kādā veidā, un nevienu nedrīkstētu piespiest, un tur vajadzētu arī nošķirt, vai tās ir dalībās normas vai Eiropas normas. Tas ir otrais bloks kas ir saistībā ar jautājumu, vai būs koridoru risinājums ar īpašajiem noteikumiem vai nē. Un tad ir trešais bloks, kurš tiek, kurā tiek teikts, kā vajadzētu atvērst, ka, ka robežas lielajām smagajām kravas mašīnām nevajadzētu atvērt robežas. Starp šīm nostājiem vajadzētu atrast risinājumu, jo tā gribētu vienu lietu pateikt. Ja ir risinājums, kuru varētu atbalstīt lielākās interešu grupas. Man ir pilnīgi skaidrs, kā ierastā prakse, kas tagad ir Ziemeļa Eiropā, Lielbritānijā un Īrijā, to Eiropas likumdevējs eh, neapstrīdēs un tam neuzbruks kolēģiem no Ziemeļa Eiropas, Īrijas un Lielbritānijas, ja ir runa par eh, augstumu ierobežojumiem, kas Lielbritānija un Īrijā svarīgi, un masas un garuma ierobežojumiem Ziemeļa Eiropā, ja mēs atradīsim saprātīgi kompromisu, protams, ir tā, ka viņi varēs turpināt strādāt tā, kā vēlas. Bet ja mēs neatradīsim kompromisu, tad būs sarežģīti. Jo tad uz visiem attieksies viens un tas pats, proti tas, kas būs rezultāts, bet esmu droši, ka mēs varēsim sasniegt kompromisu. Un šodien mums jau, šodien ir bijušas labas sarunas. Nu, es šodien vēl nevaru tā īsti pateikt, kādā virzienā tas viss izvērtīsies, bet varbūt komisija, raugoties uz mūsu idejām, priekšstatiem, varētu mūs atbalstīt savā nākotnes darbā. To mēs redzēsim. Tāda ir aktuāla situācija, un es jau tagad priecājos par eh, to, ko teiks kolēģi, lai mēs varētu veidot auglīgu un interesantu diskusiju. Paldies! Thank you very much, Mr. Liels paldies, Laišfrīd kungs. Man šeit ir ļoti garš runātājs saraksts. Tā kā lūdzu, esiet koncentrēti. Un tas jau varbūt ir teicis, bet visu to nav pateikuši nevajag atkārtot to, ko citi jau ir pateikuši. Tā kā tagad ēnu referenti, lūdzu. Un pēc tam vispārējie. Fiona, Mrs. Walkman Cole, Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Higgins. Okay. Now we've got Mr. Mrs. Tigal and Mr. Frigo. So I'm going to close the list. So if... Ar to es slēdzu sarakstu. lūdzu nenorādiet uh, un nepiesakties tagad kaut kad jau, kad viss termiņš jau ir beidzies. Sāvarmā kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, tāda. Tā virsdoma, ja tā var teikt, par visu šo uh, tiesību aktu. Es domāju, ka jāatcerās, ka tai ir jābūt saskaņotai un skaidrai. To no mums gaida eh, ražotāji, autopārvadātāji, eh, šoferi un gal galā uh, dalību valstu iedzīvotāju, jo tas ir saistīts ar viņu uh, tautsēmniecībām un tā tālāk. Jā, tātad mums šeit ir vajadzīga saskaņotība un skaidrība. Ja mēs atceramies par mērķiem, kāds izvirzījām pēc būtības Vispirms bīdes, mē, tātad, lai mums būtu e, videi draudzīgi un ekonomiski e, izdevīgi mm, smagies transporta līdzekļi. Un tad mums ir vienots izējas punkts. Tur es nesaskatu nekādas problēmas. Pēc skatoties uz grozījumiem, vai mums ir 600 vai 600 mm vai 800 mm tur vai šur, un kā tas tiek e, aprēķināts, nu labi. Uh, bet nezaudēsim laiku strīdoties par tādām detaļām. Un vēl kāda lieta - drošākas kravas automašīnas. Jā, arī tas ir izdarāms, un arī šeit mums ir kopīgs izējas punkts. Es domāju, ka mēs jau redzam, ka parādās šādi tādi kompromisi. Tālāk pārobežu jautājums. Nu, atkal es gāri par to nerunāšu, bet eh, es tā drusku paliku domīgs. Jā, bet Laišfrīda kungs, paldies par eh, izsmaļošo darbu. Bet tik un tā, es paliku nedaudz eh, domīgs, kad jūs teicāt, ka pastāv četras dažādas kategorijas runājot par pārobežu aspektu. Un trīs no šīm četrām vismaz man šķiet aptuveni vienādas ar ļoti sīkām detaļām, vai tā ir no Somijas vai Zviedrijas. Un tad kaut kādi līdzīgi grozījumi nāk no tiem, kam ir uh, pārbaudas periodi, kā Beļģijā vai Nīderlandē. Uh, viņi pabeidz šo te pārbaudas periodu 2011. gadā, un tad mm, valstu grupu, tā teikt, Benjana koridors, bet mm, visas, faktiski viss tas ir, visas šīs trīs grozījuma grupas ir ļoti līdzīgas, tāpēc es tiešām gaidu kompromisu ar izcinājumu, pieņemot faktu, ka beig beigās Nu, mēs nevaram vienkārši ņemt un aiztaisīt robežu. Nu, tas jau tā nav izēja, un tas ir pats svarīgākais jautājums. Tā kā ar to es te apstāšos. Paldies! Paldies! <laughs> Benjana kungs koridori. Jā, jā. Vispirms paldies, Brian, un paldies, Jārka, arī tev jo tiešām jūs esat labi pastrādājuši un sadarbojušies ar mums eh, ļoti labi, strādājot pie šī ziņojuma. Un kā Sāvarmā kungs tikko teica, es tiešām ceru, ka mēs radīsim kādus kompromisus par lielāko vairumu punktu, kurus mēs tā apspriežam. Taču ir dažas jomas, kurās, manuprāt, ir jānosaka kaut kāda izējas parametri, uz kuriem būtu jākoncentrējas. Piemēram, es domāju, ir jākoncentrējas uz to, uh, lai uh, apskatītu tās papildus dimensiju, kas padara smagās automašīnas drošākas un zaļākas. Nu, es te negribu tagad uh, E, veidot tādu Ziemassvētku vēlēšanos e, sārakstu un attaisnot to ar visādiem labiem mērķiem, kāpēc mēs gribam padarīt tās smagākas un garākas. Piemēram, lai ļautu vietu, atļautu vietu e, pagarinātam dīvānam. Un tas, protams, netiks izmantots ne drošības uzlabošanai, ne energoefektivitātei, tā kā ir jāskatās. Uh, par ko mēs te runājam, par pārobežu mm, jautājumiem. Nu, dalībvalsts var e, izlemt, vai tā laidīs sev iekšā smagās automašīnas vai ne, bet, jeb kurā gadījumā, ja tās to vēlas, tad ir jāievēro vīdes nosacījumi kā, un likumdošana, kad pastāv Eiropas sadoma, tā, e, savienībā. Tā, Un tas attiec arī uz visiem pārobežu aspektiem. Tālāk alternatīvās degvielas. Šeit es vēlētos redzēt, protams, tehnoloģijas ar zemiem uh, uh oglekļa dioksīda izmešiem līdz tekus uh, alternatīvajām degvielām, uh, jo galu galā nevajadzētu veidot tādu likumdošanu, kas uh, vienkārši nejaušības pēc izslēgtu kādas jaunas tehnoloģijas, kas varētu parādīties vēlāk. Es vēlētos zināt arī komisijas viedokli un to, kādēļ viņi nav uzlikuši nekādas ierobežojumus savam priekšlikumam. Nu, Es domāju, ka mums ir jāveic zināmas konsultācija un pētniecības periods, un beig beigās mēs sākam nonākt pie noteiktiem konkrētiem eh, kompromisu risinājumiem. Nevaru atbalstīt grozījums, kas vēlas obligātas eh, automašīnu eh, pašsvēršanas sistēmas pretstatā uz ceļa izvietotām svāru sistēmām. Tur, starp citu, daudz dalībvalsts jau šo sistēmu izveidē ir ieviesuši, investējuši ļoti daudz līdzekļu, nu un tāpēc izvēlēties vienu par labu otrai vai vienu uz otras rēķinu, es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Nu, protams, ka ir jārosina uh, operatori izvietot pašsvēršanas uh, iekārtas uz uh, kravas automašīnām, bet es drīzāk domāju, ka tam vajadzētu būt fakultatīvam pasākumam, nevis obligātam. Tālāk pārbaužu skaits. Es vēlētos dzirdēt no komisijas, kādā veidā viņi nonāca pie savu priekšlikumu par minimālo uh, svēršanu skaitu uz 2000 km, nobrauktiem kilometriem kur, uh, bet tas varētu nozīmēt, ka tas notiek ik pēc trīs dienām, un tas īstenībā ir drusku tā kā par traku. Uh, nu, es ar nepacietību raugos uh, darboties ar um, kolēģiem vēlos sadarboties pat ar tiem, kas saka, nevajag vispār nekādas pārbaudas, piemēram, jau paldies, Liktenbergers kundze. Not, uh, uh... Kā jūs zināt, nu tāda jau nebija man ideja, ka nevajag vispār kontrols, bet mums ir deficīts noteiktās dalībvalstīs. Tur nav svāru kontrols uh, ļoti garos maršrutos 800 km varbūt ir jābrauc, nu, tur kaut kādos gabalos, kur kontroli ir vienreiz gadā. Nu, tāpēc nomierināsimies par to kontroļu skaitu. Dalībvalstis saka, ka mums eh, piet mums jau tā nepietiek kontroli, lai nodrošinātu vismaz minimālos standarts, bet runājot par kompromisa priekšlikumiem. Es vēlējos viņam atbildēt, bet tagad es runāšu pats. Par atsevišķiem grozījumiem. Daži mazi iebildumi man ir, raugoties uz alternatīviem degvielām uzskaitījums dažādām kategorijām - elektrība un hidrogēnie. Tas atkarīgs no tā, kā tas tiek ražots. Ja enerģija no tā rodas no ogļu, ogļu uh, spēkstacijiem, tad man nav nekāda pozitīva uh, bilance. Arī atomu spēks, protams, ir problēma. Tad šeit ir jāpadomā vēl, kā kā to formulē, lai tas attiektos uz enerģijas piedāvātāju. Citādi tas viss nebūs godīgi, citādi man vēl būs vajadzīgs vēl viens pārstrādes solis, un tad es būšu no šīs dilēmas tikt sārā. Otrais punkts, kas man interesētu. Mums ir šie pagarinājumi attiecībā uz darba aizsardzību braucējiem, kur var iebūvēt šos divānus, Un mums ir arī priekšlikums par pagarinājumu šiem. Einen Meter, dann ist nämlich der kombinierte Flaps. Jau kombinētais transports vairs nevarēs tikt uh, iekļauts. To vairs nevarēs pārkraut. Ja būs abi divi, tad uh, tas varētu izraisīt problēmas. Tas ir problēmas tīri tehniskajā jomā, bet par detaļām mēs noteikti varēsim ēnu referentu sanāksmē detalizēti diskutēt ragoties uz visu, kas eh, attiec uz pārobežu satiksmi. Man jāsaka, ja mēs darām kaut ko tādu, kā ieviešam geogrāfisku definīciju ziemeļos drīkst kaut ko darīt, bet dienvidos nē, un eh, vai arī kalnu valstis viens pašas kaut ko nedrīkstēt, es domāju, tas ir tā nesevišķi labs variants, jo tas būs uh, no juridiskā viedokļa raugoties varētu radīt sarešķījumus. Tā būs atšķirīga likumdošana dažādām dalībvalstīm, tas varētu izraisīt problēmas. Kaut kas cits ir, ja katra valsts pati pieņem lēmumu, tas ir kaut kas cits. Bet ja es eh, kā iespēju iesaku ziemeļos drīkst un dienvidos nē, un apos nedrīkst, un atkal tur un tur drīkst, tas viss var izraisīt sarežģījumus, jo mums ir jābūt visam saskaņotam. Un uh, ir jāpārbauda no šī viedokļa raugoties, citādi varat rasties ilgtermiņā sarežģījumi. Ir arī samērā lieli sarežģījumi. Ja tik pavērt šīs durtiņas. Vairākas reizes esmu to uzsverus, bet gribu atkārtot vēlreiz. Tas ir problemātisks jautājums. Ja attiecībā uz tām valstīm, kas ir lēmušas preto šos mega kravas mašīnas neatļaut savā teritorijā, tad ekonomiski un visādos citādos veidos tās var nonākt zem tāda spiediena, uh, ka tās būs 5 miljārdus e, investēt e, koridoros un e, autoceļu posmos tikai, lai daži šie lielie uzņēmumi varētu baudīt šādas priekšrocības. Viena lieta arī ir jāsaka. Mēs visi esam dzirdējušos rezultātus par tirgus kropļošanu, par labu lieliem uzņēmumiem un par izmaksu pārnesumu. Uh, uz valsts līmeni, un tad mēs pēc tam mēs visi brīnāmies, ka valstis uh, iebrauc parādos un tām vairāk nav nauda un tam līdzīgām lietām. Es uh, par visiem šiem jautājumiem gribētu aicināt rīkoties ļoti piesardzīgi, jo mēs iespējams pavērsim durvis tām, ko mēs nevēlamies, un sasniegsim tieši pretēji nekā vēlamies, proti ekonomiskos spiedienu pasākums pret uh, tām valstīm, kuras nav gatavas eh, par labu dažiem lieliem uzņēmumiem Eiropā izbūvēt savus eh, ceļus tā, lai vismilzīgākais kravas eh, transports tiktu cauri. Tas ir spiediens, un šis spiediens būs. Tas ir jāapzinās. Šis spiediens parādīsies soli pa solim, un tad mums patiešām būs problēmas, kas radīs nevienlīdzību tām valstīm, kas ir dažādu geogrāfisku iemeslu dēļ vai citu iemeslu dēļ, kurām būs sarežģījumi īstenot šīs normas. Es būtu ļoti piesardzīga par to visu. Ir jau zināms, ka esmu ļoti skeptiski noskaņot pret to visu, jo no vienas puses mēs par lielu naudu izbūvējam dzelzceļu un vienlaikus atļaujam konkurentiem piedāvāt pakāpums vēl lētāk, bet savukārt izmaksām ir jābūt samaksātām valsts līmenī. Vandālen. Paldies, Vandālen, kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir tāds lielisks moments. Mums šeit ir tāda ek ko kombinācija mēs esam labi transportam, ekonomikai, videi, nu visam kam. Un tagad mums ir iespēja eh, ceļu uh, transportu mm, attīstīt, virziet uz priekšu, un ja mēs paskatāmies, kas jau ir noticis ar visu šo eko kombinētā veida transporta līdzeklis, nu, tad eh, tas jau ir zināms. Uh, progress. Es nedomāju, ka e, komisijas priekšlikums ir īpaši radikāls, tas ir diezgan sabalansēts priekšlikums. Un ja referentam šķiet, ka tur ir noteiktas grūtības, kas ir jāatrisina, nu labi. Bet, ja jūs paklausties Lichtenbergeres kundzi, uh, tad, eh, un, viņ, un komentāri par viņas grozījumiem, nu tad šīs diskusijas rezultāts varētu būt tāds, ka mēs vēlamies mm, ievietot milzīgu divguļamo gultu smagajā automašīnā, līdz ar to paplašinot eh, un palielinot šo skravas mašīnas gabarītus. Nu, tā tas nav domāts, un nevajag pārāk iegrim detaļās, komisijas priekšlikums ir gan labs Mums šķiet ir jābeidz runāt par katru milimetru un tad tālāk. Nu, neiekritīsim šajās lamatās. Turēsimies pie komisijas viedokļa, es atbalstītu Nu, varbūt uz dāžu detaļu pieslīpēšanu tas neizņem daudz laika. Nu, bet vai ECR e un zaļie vienot visas savā starpā, nu tas būs tāds brīnums, kas pat šai komis, komitejā diezvēl notiks. Kokungs. Paldies priekšsēdētāji. Esmu diezgan vīlies. Šāda tēma ar lielu populismu ideoloģiju mēs diskutējam par to ļoti ideoloģiski. Jā, protams, lielās kravas mašīnas var uh, kaitēt ceļiem, tās var izvērsīt ar lielas investīcijas. Pārkrautas kravas mašīnas vēl jau vairāk. Tas ir risks infrastruktūrai, ceļu satiksmē. Visas pārējās sistēmas nav piemē, piemērotas proti um, tehniskie aprīkojumi. Garākas eh, kravas mašīnas dažādu iemeslu dēļ ir pamatotas videi un arī citiem transporta veidiem, kādēļ gan ne ceļu satiksmē. Mazāki soļi ir uh, grozījumi eh, automašīnas priekšpusē un varbūt arī pagarinājums aizmugurē vai arī jaunas mašīnas koncepcijas, kā garas eh, kravas mašīnas, eh, kas būtu aprīkotas ar nākotnē spējīgajiem sistēmām. Paldies, Mēsneškundze. Jā, fien dankē. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribu teikt paldies referentam par to, ka viņš ļoti mierīgi visu to izklāstīja, jo tas ir temats, mēs visi to zinām, kur viedokļi ārkārtīgi atšķiras. Un kad ir runa par gabarītiem un masu un par pārobežu sakaru. Mēs, protams, visi gribam, lai kravas mašīnas būtu drošākas. Piektais punkts ir, kur vēl nav sasniegts kompromiss. Manuprāt, tas ir tā, ka mums patiešām vajadzētu priecāties, ja vienā transporta līdzeklī mēs varam panākt efektīvāku līmeni. To mēs visur vēlamies. Protams, tam ir jābūt sadarbspējīgām, bet ir jābūt eh, iespēja sasniegt ar efektivitāti. Pieredze liecina, ka šie garākie un apjomīgākās kravas mašīnas to var izdarīt, tam nevienmēr jābūt smagākam, kas attiec uz pārobežu sakaru. Šeit tik runāts arī par robežu atvēršanu. Man liekas, ka iekšzemes, iekšējā tirgu tāds vienmēr tiek teikts, ka tas ir eh, tāds kā mugurkauls. Mums taču ir pārobežu satiksme. Mēs runājam par trans-Eiropas tīkliem, kur nav dzelzceļš, tad tos aizstāsta citu transportu veidu. Mēs visur visu nevaram izdarīt, un tas arī nav nepieciešams un ir skaidri un gaiši pateicis, ka dalībvalsts paši var pieņemt lēmumu, vai tās grib šādu infrastruktūru vai nē, un vai tās e, pieļaus šādas kravas mašīnas vai nē. Es zinu, ka varbūt, ka šis sarezinājums nav tāds īsti pareizs, bet mums Ziemēvācijā, tieši tāpat kā Nederlandē, ir e, ļoti labi attīstīta ūdens ceļu sistēma, bet visur nav dalību valstī šī ūdens ceļa, un nav jau tie jābūvē tikai tādēļ, ka kā, kādu citu valstu brauc kuģi. Uh, Es vienkārši to speciāli pateicu, lai pateicu, ja mums kādā dalībvalstī ir infrastruktūra, kas atļauj inovāciju, tad mums to vajadzētu arī izmantot, padarīt iespējamu, lai dalībvalsts pati atļauj šādu transportu veidu, kas attiec uz pārobežu jautājumu. Mēs esam izstrādājuši grozījumu, es kopā ar dažiem citiem kolēģiem, un eh, no loģistikas mums ir pieredze, ka, ja ir divpusēji līgumi starp valstīm un reģioniem un dalību valstīm, un uh, abas atļauj un saka, tāda, tāda infrastruktūra, tās ir labas, tur neko nevajag pārbūvēt, tur var braukt šīs uh, garākās un apjomīgākās un iespējams arī smagākās kravas mašīnas ar savādākām asīm. Tas ir pilnīgi pieļaujams. Tad ir arī atbalsta sistēmas. Uh, Eh, Vācija izmēģinājuma ir eh, šāda projekta jau ir, ka ir arī bremzes pastiprinātāji, ka ir arī braucēji, kas ir speciāli trenēti, apmācīti, un lai būtu šie nepieciešami priekšnosacījumi, jo ir vēlme, lai šī satiksme būtu atļauta tajās, tajos ceļos, kur tas tiešām ir iespējams. Un eh, ne, nevar būt pret, ja mēs vēlamies sasniegt Eiropas transportu. Paldies! Mr. Fielner. Paldies, Fielner kungs! Paldies! Man jāsaka, ka šīs ir mans uh, pirmais apmeklējums šajā komitejā. Tas eh, prasīja desmit gadus un jauku šeit atrasties. Un man ir daži grozījumi, par kuriem es vēlētos. Uh, diskutēt. Jā, vai Fjellnerkungs jūsu e, vīza tika pārbaudīta? Nē, nē, nē, nu šī robeža vēl ir atvērta, bet nu redzēsim, kā būs nākotnē. Es vienkārši vēlēju dzirdēt argumentāciju grupā, īpaši no Laišfrīda kunga. Mani uztrauc tas, kad izlasīju jūsu ziņojumu. Nē, esam tā pieraduši strādāt interkomitejā, bet jūs pats atzīstat faktu, kas tieņems diezgan ekstrēmu nostāju, tad, kad mēs runājam par pārobežu. Uh, pārvadājumiem un automašīnām, kas tajos piedalos. Nu jā, jūs sacījāt, ka ir tādas zviedru pozīcija kaut kāda, bet eh, kāpēc man tas viss interesē? Es esmu arī vīdes komitejas loceklis, un daudzi kolēģi šajā komitejā pieņem diezgan nereālas eh, nostājas attiecībā uz transportu. Bet um, dīvaini, ka uh, mēs piedāvājam garāku uh, transporta līdzekļu izmantošanu, kas uh, būtu videi draudzīgāki. Man ir tā dīvaini, ka jūs šeit to nevēlaties darīt. Nu, un visbeidzot, caur priekšsēdētāju Fjaunerkungs tagad runā. Viens punkts. Aicinu kolēģis centieties pieturēties pie viena principa. Es saprotu, ka neviens eh, negrib pieņemt smagākas automašīnas, garākas automašīnas. Labi. Bet, nu, ne eh, aprobežojiet tos, kas uzskata, ka tas ir risinājums. Ja me, jūs turēsieties pie šī principa, uh, Eh, ka jūs eh, pie tā turaties, bet nevienam neliedzat, kas to vēlas. Ja viņi uzskat, ka tas viņu videi un tautas saimniecībai nāk par labu, tad tas tā lai arī paliek. Paldies, Vortmans Kolskundze. Jā, paldies. Eh, kolēģis Laitfrīds jau sacīja, ka, sacīja, ka, ka Vācijā tāda prakse netikt, nevar tikt apdraudēta. Un šādu praksi nevajadzētu mainīt arī Austrijā, Francijā vai vēl kaut kur. Bet mums ir labas prakses piemēri. Un mums šeit ir jābūt ļoti prātīgiem, lai mēs nenogrieztu nākotni eh, šai praksē. Mums nav visur iekšzemes ūdensceļi, mums nav visur dzelzceļš Un mums Nīderlandē ir ļoti labs, labi piemēri ar labiem zinātniski pierādītiem rezultātiem. Tāpēc, sekojot tam, ko Maisners kundze un Kokkungs sacīja, mums tiešām vajadzētu cienīt šeit e, subsidiaritātes principu, nu, ko mēs esam mēģinājuši izdarīt ar grozījumiem, atbildēt uz vairāk kolēģu satraukumu par to, ka mēs vēlamies šos eh, eko kombijas eh, mašīnām braukāt pa ceļiem, kur tie rāda briesmas eh, riteņbraucējiem. Nu, nē, to mēs negribam darīt, koridori ir jādefinē. Un mm, Beņenkungs, Beņenkungs, jūs man patīkat, bet man nepatīk Beņena koridori, jo šeit jūs pārāk, ehm, jūs šeit nerespektējat subsidiatāti, tā kā es vēlētos, lai jūs šeit, nu tā teikt, arī drusku piekāptos vai panāktos pretī, un tad mēs panāktu labus kompromisus par šiem jautājumiem. Paldies. Fosters kundze. Paldies, es varu atkārtot dažus no komentāriem, kas jau izskanēja. Mums vajadzētu mm, varēt rast risinājumu. Mēs uh, plašos vilcienos atbalstām izmaiņas, kuras tiek apspriestas, jo ir vajadzīga, protams, kaut kāda skaidrība. Bet runājot par uh, dizainu un par to, kādu nu, tur gultu mēs liksim mašīnā, uh, Nu, es domāju, ka jebkuras automašīnas dizainam ir jāieziet tipa apstiprināšana, un to ļoti labi zina ražotāji. Un viens no jautājumiem, ar ko mēs eh, sastopamies, ir pārredzamība, kas ir saistīta ar daudz ko, ar garumu, ar eh, platumu un tā tālāk. Un esmu tikusies ar ražotājiem, kas. Eh, ļoti smagi strādā pie tā, lai šo aspektu uzlabotu. Piemēram, kad tad viss tās grūtības, kas rodas to, ka cilvēki braukā pa dažādām ceļa pusēm tā tālāk. Nu, par roadlapiem nerunāšu. Esmu iesniegusi grozījumus veselu virkni kopā ar Higienas kungu un vēl vienu kolēģi, tieši šī konkrētā uh, punkta dēļ, ko Laifrīd kungs minēja. Tas ir uh, transporta līdzekļa augstums, jo uh, mēs nevēlamies mainīt tās prakses, kas mums ir, un tāpēc ir ļoti svarīgi turpināt to, ko daram šajā jomā. Un šis grozījums. Un ir noteiktas grupas, kas aizstāv mm, savu pozīciju, un daži nesaprot šo grozījumu Svarīgi ir, lai mēs neuzliekam nevienam par pienākumu, respektīvi nediktējam citām valstīm to, ko mēs daram. Piemēram, Skandināvijā ir daudz uh, garāki transporta līdzekļi. Un mēs saprotam, ka ir praktiski tas, ko viņi dara. Uh, tā kā nevajag nevienam norādīt, ko darīt, kas ir piemērots eh, apvienotā karalistē, tad 60 eh, tonnas varbūt ir par smagu jau tagad. Tālāk par tipu apstiprināšanu. Eh, tur tiek izskatīti ceļu drošības jautājumi. Jautājums par to, ka kāda valsts ir spiesta pieņemt automašīnas, kurās ir iekārtas, kas ir apstiprinātas citās dalību valstīs. Nu, te ir jāstās uz eh, eh, ceļu drošības, ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Tālāk par sodiem. Es domāju, ka tas ir pārāk priekšrakstoši un par dārgu dalību valstīm un operatoriem. Vēlamies pateikties operatoram. Cerams, ka nonāksim pie secinājuma runājam par eh, dažādiem hibrīd risinājumiem. Nu, tas varbūt būtu jāņem vērā īpaši eh, lūkojoties uz svāru, uz masu, masas aspektu. Un tātad svarīgs ir šis dialogs, dialogs eh, jārespektē valstis ar viņu nosacījumiem. Mēs negribam dalību valstīm neko uzspiest, ja tās nevar ar to sadzīvot. Mums ir jāatrod risinājums. Uh, Un es domāju, ka autovadītāji ļoti labi uh, darbojas, pārvietoja tās pretis, kuras mums visiem ir vajadzīgas. Hertog kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender, auch. Paldies, priekšsēdētāji. Vismaz gribētu teikt paldies referenta par darbu. Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti šeit palikt lietišķiem un pie satura. Uh, jo pāris, min, pāris pēdējais minūtes tiešām bija tiešām ārkārtīgi pārsteigts. Tas ir tipisks piemērs tam, kā īpaši lobbyiem var taisīt politiku. Un to es gribu pamatot šādā veidā. Sakot, ka tieši šis priekšlikums šiem mega kravas mašīnām, ka tas palīdz tikai vienai nozarē, proti pārkrāvējiem. Tie, kas krāv, kravas, tikai viņi gūs labumu no šādas likumdošanas. Parastie kravas transporta uzņēmumi ir uh, šeit, uh, kuriem varbūt ir četras, uh, piecas kravas mašīnas garāžā. Viņi ir sapratuši, ka viņiem tas neko nedos, tieši otrādi. Tas cenu spiedienu, kur uz mazajiem jau tagad ir. Šis cenu spiediens, izmaksu spiediens un konkurences spiediens vēl palielinās. Gribētu teikt vēl vienu lietu. Es domāju, ka tas ir nepareizais veids, kā pieļaut pārobežu sas, satiksmi. Mums eh, šeit ir jārunā skaidra valodu. Tā ir pieeja, tā bieži citētā salāmī taktika pateikt, ka mēs tagad sāksim ar pilotu projektiem, Vācija mēs ļoti labi pazīstam. Un es pat iet tik tālu, ka teiktu, ka Eiropas Savienība tā vajadzētu nostāties tiešām uz pakaļkājām un uh, visu sakārtot un uh, sakārtot visus šos izmēģinājumu projektus. Tie domā tam, lai zinātniskos atzinumus par šādiem transportiem, lai tos varētu apkopot, bet to nepareiz izmanto dalībvalstis, ir tīpaši Vācija, jo šajos izmēģinājumos uh, nav ne geogrāfiska ierobežojuma, ne laika ierobežojuma. Izmēģinājuma projekts, kā jau ir teikts, tas ir izmēģinājums un nevis jau uzsākums eh, šādu lielo megalaineru pieļaušanai. Kādēļ es no sākuma teicu, ka tas ir tipisks piemērs tam, kā gal galā lobbyiem palīdz pārstāvēt savas intereses. Lichtenbergers kundze par to daudz pateica. Mēs šeit runājam tikai par ekolaineriem un visiem pozitīviem aspektiem, bet mēs nerunājam par to, ka šī attīstība izraisīs arī to, un teikšu to katru reizi, jo par to ir arī pētījumi. Kaut kā galā šādu milzīgu kraus mašīnu ieviešana novedīs pie tā, ka mēs eh, vidējā termiņā būs vēl mazāka transports eh, uz, pa dzelzceļas liedēm un ūdensceļiem. Lītebergas kundze to ļoti labi aprakstīja. Lobiji, protams, eh, ekonomiski to nākotnē visu izmantos, bet izmaksas par to visu maksās sabiedrība. Un, godīgi sakot, to nevar pieļaut. Tie kolēģi, kas saka, ka tas ir ekoloģiski pamatoti, viņiem vajadzētu atbildēt arī uz jautājumu, kurš tad kaut kolā samaksās izmaksas, ja visi kravas transporta uzņēmumi, kas ir tirgu, uh, teiks, es arī to gribu, es vēlos šo ekonomisko labumu arī sev. Un uh, tas uh, novadīs pie tā, ka mums būs vairāk uh, kravas transports pa autoceļiem un sabiedrībai par to būs jāmaksā. Godīgi sakot, šādu pārobežu, saku, es vēlos norādīt, dalība valsts paša var darīt, kā viņa grib, bet arī izmēģinājumu projektu ir jāierobežo. Paldies. Ejien kungs, lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Priekšlikums ir smieklīgs. Nu, tas tā vēl maigi teikts. Šeit mēs runājam par to, ka zaļā par... zaļās partijas lobijas pēc idejas, kas mēģina no... nolikt dzelzceļu pretstatā sauszemēji. Jā, viņi ir pro dzelzceļa, bet nedzīvo reālajā pasaulē. Es zinu, kas notiek manā valstī, īrijā. Zaļā partija arī tur nāk klajā ar pilnīgi smieklīgiem priekšlikumiem. Uh, valdībā viņi vairs nav šobrīd un visādi citādi. Zaļā partija par tehogrāfiem ir arī runājuši. Zaļā partija ļoti labprāt ieviestu tikai tahogrāfiem vien dzīvot. Paturot prātā šos grozījumus, es tiešām ceru, ka mums izdosies nonākt pie pamatota, sakarīga risinājuma un kompromisa. Kā jau Petrīs Savana kungs minēja, viņš ir ēnu referents, viņš teica, ka mēs šeit runājam par pilnīgu farsu. Īrija un apvienotā karaliste abas divas ir sa valsts uz salas, un mūsu infrastruktūra ir būvēta tādā veidā, ka mēs pieļaujam konkrētus gabarītus. Apvienotai karalistē nav konkrētas nostājas šie jautājumā, bet jājautā, kādēļ Eiropas parlamenta transporta komitejai vajadzētu tagad novēloti teikt mums valstīm uz salas, ka jūs nevarat pārvadāt preci tikai tādēļ, ka nav robežas. Nu, tas ir pilnīgi pretrunā ar Eiropas Savienības pamatbrīvībām. Tas attiecas gan uz precēm, tātad servisi, dien, pakalpojumiem, kapitālu un cilvēku pār, trā, pārvietošanu. Manuprāt, tas arī juridiski neatbilst līguma noteikumiem. Šādi tirzniecības ierobežojumi um, ir um, cits, cits uh, Eiropas pagātnes jautājums. Uh, Tādēļ šeit uh, augstu vērtēju Korins Vortmanas kolas kundzes un Maisneres kundzes teikto par šiem lielajām smagajām automašīnām. Nu, ja dodamies uz Zviedriju, Somiju, piemēram, Baltijas valstīm, tad tur ir nepieciešamas um, šāda veida um, automašīnas kravas pārvadāšanai. Mēs nevaram paļauties šādai diskusijai dzelzceļš pret ceļu. Uh, It kā mums būtu jābaidās no šādas uh, kravu pārvadāšanas ar sauszemes transportu. Nu, var arī, arī pārvadāt šīs preces ar dzelzceļu, Un arī pats esmu iesniedzis vairākus grozījumus, esmu diskutējis ar Saravava kungu un citiem deputātiem un gribētu īpaši pateikties Džeklīnai Fosterē par izrādīto atbalstu 18, 180. un 362. grozījumā, kur tiek runāts par to, ka dalībvalsts var turpināt savu ierasto transportu praksi, jo gal galā te mēs runājam par subsidiaritātes principu, arī to nevajadzētu aizmirst. Tas ir būtisks elements. Paldies! Mrs. Tikau. Tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că domnul Paldies, priekšsēdētāji. Higinsa kungs atgādināja par tām diskusijām, kas mums bija tahogrāfa priekšlikuma kontekstā, runājot arī par masas ierobežojumiem. Esam pamanījuši, ka šobrīd piedāvātais risinājums nav vēl pietiekami gatavs. Un šāda veida cenzu mēs neiekļāvām arī regulā par digitāliem tahogrāfiem. Kopā ar komisiju mums šķita, ka vislabākais risinājums, vislabākā vieta, kur to ielikt, būtu šī regula par gabarītiem un masu. Un tādēļ esam iesnieguši vairākus grozījumu priekšlikumus, ar kuru palīdzību esam atjaunojuši diskusiju par viedajiem tahogrāfiem, arī masas mērīšanai un automašīnas masas apstiprināšanai. Tīri tehniski tas ir izdarāms risinājums. Lai arī, nu, varbūt neesam līdz galīgajai versijai risinājumam vēl nonākuši tehniski, tas ir izdarāms. Un, manuprāt, automātiska masas reģistrācija – ļautu mums nodrošināt drošību uz ceļiem. Tādēļ aicinātu kolēģis atbalstīt šo grozījumu priekšlikumu, jo tas mums ļauj nodrošināt drošību. Krāmerkungs. Also zunächst mal, wenn pirmo reizi, sākumā gribētu teikt, ja komisija izstrādā priekšlikumu, tad ir jābūt obligāti ietekmes novērtējumi, bet tas nav. Un šie izmēģinājumi tie nav izvērtēti. Tie ir viena, divu, trīs gadu vai vēl garāk, un, bet nav pētījumi. Un eh, tas taču ir priekšnoteikums pirms vispār drīz būtu šāds likums. Fraunhofer institūts saka, ka, ka ir jā, 15% ir no nu, kombinētās eh, satims jāpaliek uz uh, sliedēm. Tātad mērķis kārs mēs vairāk gribam uz sliedēm. Klimata mērķis 2020. gadām arī ir jāizteno, un arī Baltijā grāmatā par satiksmi tas viss ir ierakstīts. Tas, kurš ir pret to, tad es gribu teikt, ne jau zaļie, bet jūs esat pret to, ka tie mērķi, kuru Eiropas Savienība izvirsies, tie netiek ievēroti. Tā ir, tās ir debates. Jo tam visam vajadzēja būt ietekmes novērtējumā. Konkurence Katra valsts dara, ko grib, tad jau mums nevajag Eiropas Savienību. Tas bija tikai izņēmums Somijai un Zviedrijai, jo viņiem bija šīs garās un smagās kravas mašīnas. Un tika uh, pateikts, ka, nu labi, tas nebūs nosacījums, lai viņi iestātos Eiropas Savienībā, to mēs pieciešam, vispārējais ir aizliegts. Un pirms četriem gadiem komisārs eh, Kalas uh, precīzi atbildē uz šo jautājumu detalizēti. Divus gadus vēlas viņš saka, uh, ko gan man interesē, ko es te sastāstīju uh, vakar. Mums ir bijuši arī vairāk pasākumi, piemēram, Daimlers uh, eh, akcijas sabiedrība, kas ražo šo kravas mašīnas. Viņi ir ļoti pret to. Viņi saka, ja kravas mašīnas būs vēl garākas, tad visa loģistikas eh, ķēde tiks uh, sagrozīta, un te būs negatīvas ietekmes nekā šādi tādi labumi, ka varēs pārvadāt vairāk preces. Turklāt problēma ir arī šie tukšie braucieni. Leverkūzenā Vācijā bija jāsprost to tilts pāri Rēnai, jo tas bija tik uh, jau vec, ka uh, to nemaz nevarēja pieļaut parastajām kravas mašīnām. Pagājušajā nedēļā Berlīnē tika aizprostos viens tilts, tur vairs nedrīkst braukt, jo pa to vairs nevar braukt, un šāda situācija Eiropā ir visur, jo pagājušajā gados tika ieguldīts jaunajās celtnēs, bet nevis infrastruktūras saglabāšanā. Ja jūs gribētu sāsināt šo uh, situācija, tad atļaujiet vien braukāt monstriem pa visu Eiropu, visus tiltus sagandēsiet, arī dzelceļā tas pats. Lai sanātu tiltus, lai remontētu tiltus, taču vajag daudz kas, tam visam jāiet citā virzienā. Pirms trim gadiem kravas mašīna lobby um, Vācijā bija pret šiem monstra uh, kravas mašīnām. Arī Vācijas deputāts kāds eh, to visu pamatoja. Un ja tagad būs šie megalaineri, tad eh, problēma faktiski sāsināsies. Tas, kurš grib sāsināt problēmas, tad lūdzu cīnīties par to, lai būtu šādas milzīgās kravas mašīnas. Mums ir jāiet otrā virzienā. Mums ir jābūt efektīvākiem, ekoloģiskiem. Tas tā nav, kas tiek plānos pašreiz. Mums tas ir jāapstādina. Un ja mēs sāksim pārobežu satiksmi pieļaut, un es biju nesen uh, arī Zemērēnas Vestfālēnas parlamentā, tad ir šis spiediens to pie, pieļaut Zviedriju domā par 80 kilometriem, nevis 60, uh, 60 tonnas, nevis 80 tonnas, un tad jau uh, katrai valstī būs atsevišķi grūti cīnīties par to. Tā ir salami taktika, kas tiek izmantot, un ja jau holandieši un bēģi precīzi zinātu, ka uh, e, Ziemeļvēra Vestvāra paliks e, pie šī ļoti stingrā, nē, tad viņi to neizmantotu, jo tas ir ļoti īs, uh, bet viņi uh, gūs labumu rot, no Rotterdamas uh, un Antverpenes ostām. Viņa gūs labumu tikai tad, ja Vācija tur piedalīsies, bet kādi negatīvi aspekti pāris nosauc, viņi nemaz par to neinteresēs, un gal galā viss beigsies to, ka infrastruktūru vajadzēs tam visam vēl izbūvēt. Tas nozīmē, uh, pēļņa tiks privatizēta, to privatizēs daži uzņēmumus, un bet zaudējumi tiks socializēti, par to maksā sabiedrība. Tas ir uh, nenormāli, bet tas ir tas, ko jūs prasāt. Zaļie nav pret visu, tad jau varētu arī teikt, ka īri ir pret abortiem, tādēļ viņi ir pret visu. Bet mētiecīgi mēs varam pamatot, kad mēs esam par ko un kad mēs esam pret ko un kāpēc. Mēs vienmēr esam bijuši pret atomspēkstacijām, bet mēs vienmēr esam bijuši par atjaunojumu enerģijām. Atvainojos, mēs Tas arī ir pareizais ceļš. Tātad ietekmes novērtējumam ir jābūt sākumam, pēc tam ir jābūt likumdošanas priekš, eh, priekšlikumam. Cerams, ka viss izvērsīsies vēl labi. Paldies, Krāmer kungs. Gribētu tikai atgādināt delegātajiem, ka varbūt vajadzētu pret tomēr uz eh, priekšsēdētāju pusi runāt. Bet nu labi, pavisam īsi arī es ko teikšu. Sākumā apvienotās karalistes un īrijas uh, problēmas saistībā ar augstumu, nu, es domāju, ka to var atrisināt. Varbūt, ka pēdējo gadu gaitā tas nav darīts, bet tas ir atrisināms jautājums. Vajadzētu arī atzīt, ka tad, kad šis priekšlikums tika piedāvāts, tad apvienotāja karaliste īriju tas neskāra, nu, varam tikai paši sevi vainot. Par citiem jautājumiem runājot, manuprāt, šeit jārunā par drošību uz ceļiem. Un drošības ceļiem mēs šeit ignorējam, mēs pārējām pie komerciālajiem aspektiem. Uh, un um, par drošības aspektu piemirstam. Un tādēļ es iebilstu pret garākām, garākām kravas mašīnām. Un es arī uzskatu, ka nevar būt garākas kravas mašīnas, kas ir vieglākas, vai tātad uh, lielākiem gabarītiem, kas svērtu tieši tikpat, cik jau esošās mašīnas. Pēc definīcijas, ja automašīna tiek pagarināta un tā tiek um, piekrauta, tad nu, tās var vairāk. Tādēļ atklāti arī teiksim, ka te mēs runājam par smagākām automašīnām, ne tikai garākām. Piekrītu arī Ertuga kungam, kas attiec uz ekonomiskiem ieguvumiem, tad, eh, nu jā, es, protams, redzu šos plusus, tādēļ jau visi arī plēšas kā traki pēc šī tiesība akta. Tomēr, tad, kad mēs pārējam pie infrastruktūras izveides, lai varētu izmantot šīs mašīnas. Tad nu, beigu beigās čeks ir jāmaksā, jāapmaksā nodokļu maksātājiem. Un es negribētu šobrīd iesaistīties garās diskusijās par to, ka pārvadātāji nesadz pilnībā izmaksas uh, savai sev nepieciešamai infrastruktūrai. Tad, kad es 89. gadā ierados uh, šajā parlamentā, tā bija pirmā diskusija, kas arī tolaik bija, ne, ne cik tālu neesam tikuši. Gribētu tikai atklāti, lai mēs runājam. Cilvēki uh, Vēl kāda lieta, ko gribētu, lai visi smago mašīnu šoferi vai viņi varētu pārtraukt uh, taranēt uh, dzelzceļa tiltus, nu es nezinu, vai tur tā kā. Um, Es nesaprotu, kādēļ izskatās, ka nevar iz, tātad, pabraukt garām šād, šādam tiltam, tā, tajā neietriecoties, neatkarīgi no tā, cik smaga, cik plata, cik gara nebūtu šī kravas automašīna. Tā ir tā problēma. Uh, Nu, es nezinu, varbūt tikai apvienotajā karalistē tas tā notiek, bet nu, problēma tā ir jebkurā gadījumā. Nobeigumā referentam Laitrīda kungam gribētu teikt, ka es biju patiešām sarūktināts par Leifrīda kunga ziņojumu, jo, manuprāt, Leifrīda kungs bija pārāk pieticīgs šajā jautājumā, jo īpaši. Bet, nu labi, kompromisa garā kopumā biju gatavs piekrist Leifrīda kunga viedoklim kas ir paust ziņojumā, tāda mana nostāja. Nu, sarunājot kā apvienotās karalistas deputāts, es iebilstu pret smagākām, garākām mašīnām. Koramicas kungs, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visiem 16, 17 komentāriem, kas izskanēja kopumā runājot Mana interpretācija bija tāda, ka kopumā komentāri bija par priekšlikumu pārskatīšanu. Bet, kas attiec, eh, tātad tas bija ar mēķi panākt zaļākas un drošākas automašīnas uz ceļiem. Grozījuma priekšlikumi tikpat daudz, cik um, gro, dienu gadā. Nu, būtu jau interesanti pastīties, kā to visu var iekļaut tekstā. Pavisam īsi par grozījumiem. Daži no grozījumiem ir iesniegti ar mērķi uzlabot mūsu priekšlikumu, tos mēs vērtējam pozitīvi, kā piemēram papildus svara papildus masas pieļaušanā šīm alternatīvajām sistēmām. Citi gan ir nedaudz apšaubāmāki. Komisija bija pārsteigums par grozījumu, kas aicina no, no, noraidīt visu priekšlikumu. Ir priekšlikums atbilstoši ietekmes izvērtējumu, kas tika publiskots 15. aprīlī pagājušajā gadā, tas samazinātu uh, emisijas un degvielas patēriņu par 10% neskarot pārvadāto krāvu. Un tas tiek darīts vienkārši pamainot um, automašīnas dizainu, tā teikt. Tādējādi tiek uzlabota arī drošība, kas nāk par labu sabiedrībai, jo ir um, saredzamāk šie vadītāji. Turklāt komisija negribētu atbalstīt priekšlikumus, kas apšauba pārskatīšanas mērķi. Daži no šiem grozījumiem piedāvā 50%, uh, iero, 50 cm ierobežojumu, bet visi ietekmes izvērtējumi norāda, ka te vajag runāt par 50 cm un plus, bet mazāk par 2 metriem. Uh, Tādēļ mums ir arī tehniskās specifikācijas izstrādāts, esam norādījuši, ka tās tiks pieņemts ar deleģētu aktu palīdzību, un tur atbilstošais formāts um, atbilstoši, ka katrai auto tiks pieņemts. Tālāk. Dažos grozījumos tiek piedāvāts atlikt īstenošanu jaunajām prasībām kravas automašīnām. Nu, žēl, ka tā, jo daži Eiropas ražotāji ir veikuši investīcijas, uh, viņiem ir iespējas kaut ko mainīt, citi saka, nu, nē, nu tagad pagaidīsim desmit gadus, paskatīsimies, kas notiks vēlāk. Nu, no šāda skatu punkta raugoties, varbūt tomēr vajadzētu vēlreiz pārdomāt šādu veidu grozījumus. Kā es minēju, priekšlikums, tiek, priekšlikums ir paredzēts videi droši, drošākiem, kopumā drošākiem, zaļākiem transporta līdzekļiem. Nav, tā, nav tik vienkārši, ka var teikt, ne garāk, smagāk transporta līdzekļi. Ne, mēs runājam par mazākām emisijām, mazāku degvielas patēriņu un augstāku drošības līmeni. Vēlreiz aicināšu jūs paraudzīties šajā aprīlī publiskotajā ietekmes izvērtējumā. No šādu skatu punktu raugoties komisija neatbalsta garākas automašīnas, ne arī iebilstam pret tām. Esam vienkārši atzīmējuši un pierādījuši, ka. Uh, nekas neliedz tām šķērsot divu kaimiņu valstu robežu, kas ir atļaujuši šāds mašīnas. Da mēs runājam par subsidiaritātes principu, un tieši šī iemesla dēļ es gribētu arī uzsvērt, ka parlamenta juridiskā dienesta interpretācija nav pareiza šajā jautājumā. Varbūt šis jautājums ir padarīts pārāk emocionāls, te man jāatceras tieši tādas pašas diskusijas pirms 30 gadiem. Uh, Pēdējo reizi, kad ierados pie jums parlamentā, arī toreiz bija nepareizā ideja, tāda, nu, tīri sentiments, nevis objektīvi argumenti. Ir būtiski, lai atļaujas vai neatļaujas izmantot šādus transporta līdzekļus, lai šī rīcības brīvība lēmums būtu dalībvalstu rokās. Nevienai dalībvalstī nav jāpieņem šādas automašīnas, jāļauj tām pārvietoties, ja tas ir pret dalībvalsts gribu. To vajag paturēt prātā. Tālāk vēl kāds jautājums saistībā ar drošību un sekām. Bieži vien iesaistītās puses atsaucas to, ka būs ļoti dārgi attīstīt infrastruktūru, pielāgot to, tomēr arī šeit vajadzētu, nu, varbūt lielāku uzmanību pievērst šim jautājumam, kas attiec uz drošumu, tad balstoties uz mūsu reālo pieredzi un dalībvalstīs veiktiem pierādījumiem, ir skaidrs, ka garāku transporta līdzekļu izmantošana uh, nerada lielāku negadījumu risku. Varbūt tādēļ, ka parasti tas tiek uh, izmantots uz īpaši garajiem transporta koridoriem, vai arī varbūt tāpēc, ka vadītāji ir labāk apmācīti. Vajadzētu paraudzīties uz uh, Dānijas un Nīderlandes veiktajiem pētījumiem un ziņojumiem par tiem. Bet, ja paraugamies uz pilsētām, tad Francijā jau tagad ir Uh, autobusi līdz pa 24 metriem, un, un šie autobusi nerada vairāk negadījumu. Tā ir gal galā pilsēta vide, bet te jau mēs runājam par to, ka šīs uh, kravas automašīnas izmantotu ceļus un transporta koridors ārpus pilsētām. Turklāt izskanējušas arī vairākas idejas par to, ka koridori starp uh, dažām dalībvalstīm, kas ir kaimiņu valsts, būt, tie, tur būtu jāpievērš īpaši uzmanību, varam arī to darīt. Šī pieeja, par ko mēs, par ko mēs runājam, un, manuprāt, arī referents to atspoguļo, tas ļautu mums precizēt šo jautājumu. Tas nozīmētu, ka šīs garā, garājies kravas automašīnas nevar braukt it visur, bet konkrētos maršrutos ar konkrēti apmācītiem uh, vadītājiem. Nu, manuprāt, tas varētu kalpot par kompromisu ar šīm galēji atšķirīgām idejām. Jebkurā gadījumā gribētu pateikties Eiropas parlamentam par šo ļoti interesanto diskusiju. Es domāju, ka mūsu visu interesēs ir panākt tīrāku un drošāku un efektīvāku um, transporta situāciju uz mūsu ceļiem, cik drīz vien iespējams. Arī tātad zaļāks, transports, drošāks un emisiju ziņā labāks. Nezinu, ka varbūt uh, kolēģi pasmaidīs, bet es domāju, ka mēs varam pierādīt, ka šeit mēs runājam par zaļāku transportu, kas ir ar er, efektīvāku sniegumu un nāk par labu mūsu ceļiem. Paldies jums! Jā, paldies! Jā, lūdzu! Es atzīmēju ECR aplausu komisijai, tā kā gribu redzēt, lai viņi arī par citiem jautājumiem vēl tas aplaudēt. Karmicus kungs, jūs vēl kaut ko vēlējāties? Es domāju, ka Benjan kungs vēlējās eh, noskaidrot, vai ir ielikt kaut kādas eh, robežas. Uh, satiksmes kontrolas sargiem, bet, nu, katrā ziņā ir noteikts, kas ir jādara uh, smagai automašīnai, ja mēs runājam par manevrēt spēju, un tur ir skaidri uh, noteikti uh, snieguma kritēriji. Un tāpēc mums nav tur šīs konkrētās specifikācijas, un tāpēc mēs par šiem sargiem nerunājam kāpēc katrs 2000 km pārbaudas pārkraušana ir pašlaik ļoti izplatīta parādība un kontrols nedarbojas. Tā ir problēma infrastruktūrai, tā ir problēma ceļu satiksmes drošībai, un mēs vēlamies palīdzēt dalībvalstīm aizsargāt savu ceļu tīklu, uzlabot drošību un padarīt uh, īstenošanu efektīvāku un uh, vienotāku. Eh, mēs vēlamies piedāvāt tehniskus risinājumus, kas ļauj veikt mērtiecīgas pārbaudas ar vairāk īpašām svēršanas eh, stācijām un ar eh, svāra sensoriem, starp citu, arī ir iespējams pārbaudīt automašīnu, lai konstatētu, ka kaut kas nav kārtībā, un pēc tam jau pēc vajadzības varam šīs automašīnas apstādināt. Nu, atvainojos, ka es tā garāk runāju kā parasti. Laitfrīd kungs. Lūdzu, atturaties no uh, šīs te vēlmes uh, kādu apvainot par lietām. Vārds tagad Laifrīd kungam. Es saprotu, ka katram sev ir jāizstāv, bet izkliedzot visādus apvainojumus vienā vai otrā virzienā, tā to nevar atrisināt. Es nekomentēju nevienu, ne otru virzienu. Jūs dzirdēt man personisko viedokli, un tagad es tomēr došu vārdu Laitfrīd kungam. Paldies, priekšsēdēkungs. Varbūt trešais izmēģinājums izdosies. Varbūt, ka varēšu runāt. Gribēju teikt paldies Mēsneru kundzei, kur teica, ka esot, es biju tik mierīgs sākumā un tik relaksēts. Tāds vienmēr mēģinu būt. It īpaši kā referendam tā ir jādara, jo beigās viņš kaut ko vēlamies sasniegt. Bet esmu tomēr drusku sasprindzis tagad. īpaši, kad dzirdēju, ko teica Eiropas komisija. Ja Eiropas komisija grib mums pastāstīt, kāda ir patiesā dzīve, tad eh, vajadzētu pajautāt Eiropas pilsoņiem, ko viņi par to domā, ko Eiropas komisija saprot par patieso dzīvi, neko proti, un viņi grib mums te kaut ko iestāstīt. It īpaši dažas lietas. Šeit ir jāpiemēr, ja Kālas kungs vēlas nu, tā būtu jautājums, kur ir mazāk emisijas, vairāk drošība transporta, tad lai viņš taisa šādu likumu, kur tas ir rakstīts, un nevis kaut kas cits ir priekšplānā, jo pēc tam nevajag brīnīties, ka būs diskusija par citu, tad jau viņam nevajadzēja vispār tur, nevajadzēja sekot lobbyiem, jo tas patiešām ir vienkārši nekaunīgi. Tagad esmu atkal mierīgs. gribu tagad runāt par to, ko teica kolēģi. Van Dālens man tiešām man pārsteidza. Daži to sauc par ekolaineriem, ka tie esot visiem labi, bet lūdzu, ja jūs tā domājat, Van Dālen kungs, nav šādi grozījumi iesniegti, par kuriem mums arī vajadzētu vēl strādāt. Ko teica Lichtenbergers kundze? par šo elektrisko dzinēju jautājumu. Nav šeit runa galvenokārt par to, ka kravas mašīnas dabūna ārpus elektrību, bet par to, ka viņi paši ražo šo elektrību un paši arī izmanto. Tas ir galvenais veids, un pārējie jautājumi kaut kas cits, bet arī dzelzceļā par to ir jādiskutē, cik tas ir ekoloģiski, tagad tas ir ļoti plašs lauks. Tādēļ es domāju, ka tas viss ir pareizi. Cip, glaube ich, kommen wir. Principā mēs eh, nonāksim pie risinājumu, kas būs komisijas interesēs. Proti, mēs dabūsim likumu, kur būs runa par emisijām, par drošību, par ekoloģiju. Vispārējais, manuprāt, ir slikti sagatavots. Un ja pēkšņi komisija domā, ka būs ietekmes, ir ietekmes novērtējums, bet uh, Eiros parlaments taču speciāli nolēma ekspertus šeit, eh, ekspertiem lūgt to sastādīt, jo komisija nav varējusi sastādīt ietekmes izvērtējumu. Varbūt tas ir jūsu viedoklis, bet ne mūsu. Es vienkārši noslēgumā lūgtu Higgins kungam padomāt par vienu lietu. Un priekšsēdē kungs arī to jau pieminēja. Tā nebija Eiropas komisija ar savu priekšlikumu, kas tagad īriem brīdiem kaut ko grib aizliegt. Tas arī nebija referents, kas kaut ko grasās aizliegt. Es negribu šeit vēl papildus jautāt, vai varbūt tas jau gadiem ilgi ir nelegāli noticis, kādēļ komisija kaut ko teikos. Tas ir pavisam cits jautājums. Atstāsim to visu. Paraudzīsimies, kā panākt eh, saprātīgu risinājumu nākotnē. Lai tie, kas jau gadiem ilgi kaut ko darījuši, lai viņi arī varētu turpināt to darīt. Thank you very much, Mr. Lakefree. Liels paldies, Lašfrīd kungs. Balsojums ir 11. februārī. Tam vajadzētu būt ļoti interesanti. Plenāra sēdē tas ir atbīdīts uz aprīli, bet nevar jau zināt, kas vispār notiks, jo visas komitejas un katrs vēlēties, vēlēsies savu ziņojumus nobalsot aprīlī. Bet, nu, februārī 11. mēs balsojam. Tā kā paldies par ļoti dzīvīgo diskusiju par šo tēmu. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka nākamā sanāksmes datums ir ceturtdien, no nu, atvainojos, 30. janvāris, pulksten 9. Un eh, priekšsēdētājs laipni paskās arī tulkiem un visiem jauku vakaru.